Hello, good morning. Esiet sveicināti un uh, mēs varam sākt mūsu lūgumrakstu komitejas sēdes. Turpināšu darbu spāņu valodā un varam ķerties pie darba. Mēs tagad skatīsim darba kārtības 19. punktu, kas ir lūgumraksts 0063 ko ir iesniegusi, iesniedzis Ivailo Iļievs, Bulgārs, līdz ar 50 parakstiem attiecībā uz patērētāju tiesību pārkāpumiem Bulgārijā. Līdz ar to skatīsim arī lūgumu rakstu 048, ko iesniegusi Desislava Filova attiecībā uz 417. Bulgārijas civillikuma pantu par patērētāju tiesībai pārkāpumiem Bulgārībā, tālāk numurs 0838, iesniegusi Violeta Gospodinova attiecībā uz sūdzību par hipotekāro kredītu, ko izsniegusi Bulgārijas banka lūgumrakstu 05 14 četri iesniedz ievairo Iļievs, Bulgārs, attiecībā uz korupciju Bulgāru tiesās. Lūgumrakstu 0606 iesniegusi Milena Dimetrova, Bulgāriete, par iespējamu pārkāpumu direktīvai 9313 attiecībā uz strīdu par hipotekāro kredītu. Lūgumu rakstu 0609 iesniegusi Cecka Hadži Georgijeva, Bulgārietē par pārkāpumiem attiecībā uz taisnīgu tiesu un piekļuvi tiesai. Lūgumu rakstu 0720 iesniegusi Violeta Gospodīnova, Bulgāriete, par iespējamu korupciju un pārkāpumiem attiecībā no privātām banku un aģentu, banku aģentūra Bulgārijā. Lūgumu rakstu 0810 iesniedzis PAV attiecībā uz Bulgārijas civilikuma pārkāpumu un patērētāju e, tiesību pārkāpumiem Bulgārijā. Tālāk lūguma rakstu arī no Bulgārijas par iespējumiem pārkāpumiem Bulgārijas e, civil kodekstā. Tālāk nākošais lūguma raksts Eh, arī no Bulgārijas attiecībā uz eh, eh, tiesu sistēmas pārkāpumiem. Tālāk. Nākošais lūguma raksts 36 no 8 iesniedzis Dimiters Panajotovs attiecībā uz uh, tiesu sistēmas pārkāpumiem par korupciju Bulgārijas tiesās. Tālāk lūgu <laughs> rakstu, eh, ko iesniegusi Marijana Iljeva par Bulgārijas eh, pārkāpumiem monitoringu eh, procesā. Tālāk vēl viens Bulgārijas pilsoņu lūgām raksts par reglamenta pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas monitoringa procesa pieprasījumi. Tālāk lūgumu rakstu, ko iesniegusi Elica Vasiljeva, Bulgāriete, pār direktīvas pārkāpumiem attiecībā uz pārkāpumu klauzulām līgumos, kas ir noslēgti ar patērētājiem, un vēl vienu lūgumu rakstu no Bulgārijas pār strīdu attiecībā uz banku hipotekāro kredītu. Tā kā ir ļoti daudzi ja lūgumrakstu iesniedzēji, mēs paredzēsim termiņus ikvienam no iesniedzējiem un kārtību, lai jūs zinātu, kādā kārtībā jūs izteiksieties. Iesākumā dodu vārdu Ivailo Iljevam, kurš mums ziņo, ka būs arī video materiāls. Uh, un jūsu rīcībā būs jūsu minūtes, ieskaitot video materiālu. Nākošais runātājs ir Filipova uz trim minūtēm, nākošais runātājs Sviatoslavs Spāsovs trīs minūtes, nākošais Milēna Dimitrova trīs minūtes, pēc tam Svetla Milanova trīs minūtes jūsu rīcībā un Nikolais Počevs trīs minūtes un pēc tam piecas minūtes dalīs trīs runātāji. Zavenes Astadurovs, Nikolais Daskolovs un Nikolais Koļevs. Šīs trīs personas. Viņu rīcībā ir 5 minūtes, pēc tam izteiksies Marija Braševa 3 minūtes un pēc tam Vladislavs Jāņevs arī 3 minūtes. Līdz ar to, ja iebildumu nav, sāksim uzklausīt Ivailo Iljevu. Paldies un sveicu mūsu vidū visus Bulgārijas lūgumrakstiesniedzējus ще си ларан бурно. Уважаеми дами и господа от Комисията по петиции, тук сме всичките тези петиционни. Godātie lūgumrakstu komitejas locekļi, mēs visi lūguma raksta autori esam pie jums ieradušies, uz jums liekam cerības kā uz pēdējo instanci, kurā vērsties. Mēs ceram, ka lūguma rakstu komiteja mums palīdzēs. Un tie fakti, kas ir izklāstīti mūsu lūguma rakstos, tiks arī rūpīgi pārbaudīti un izmeklēti, un ka mēs arī varēsim sameklēt taisnību. Mums ir, protams, jāstrādā pie šāda sadarbības mehānisma. Ne tikai Bulgārijas pilsoņi cieš no netaisnībām Bulgārijā, bet arī citu valstu pārstāvi. Ir eh, jāuzsāk jauna pārkāpuma procedūra pret Bulgāriju. Vēlētos teikt, ka 2016. gadā antikorupcijas, pretkorupcijas nodaļas uh, prokurors. Un tā ir nodaļa, kas nodarbojas ar um, korupcijas pārkāpumu, ar korupcijas izmeklēšanu tikai ļoti augstā līmenī, izmeklē 12 lietas. Un prokurors konstatēja, ka ir patiešām nopietni pārkāpumi. Un, piemēram, uh, arī tiesneši rīkojās uh, patvaļīgi un uh, nebija arī, piemēram, uh, paziņojumu par konkrētu lēmumu piemērošanu un tam līdzīgi. Tātad tie bija nopietni likumdošanas pārkāpumi, arī ES normu pārkāpumi cilvēkiem un, piemēram, arī. Tiem, kas vēršas tiesā, ir jābūt informētiem par viņu tiesībām. Es runāju par to, ka man uh, nelikumīgi tika atsavināta uh, man piedarošie īpašumi, daži no tiem. Un arī tika izpostīts žoks, uh, kas atrodas ap manu māju, bet patiesībā tas nebija pat mans īpašums, bet kāda cita cilvēka īpašums, un nevienam tas nerūpēja. Neviens arī neiejaucās, lai pasargātu mūs no no šādas patvarības. Un patiesībā šo amatpersonu uzdevums būtu bijis cīnīties pret šādiem incidentiem. Un mani aktīvi pēc tam tika pārdoti par cenu, kas ir daudz zemāka nekā tirgu pieejamā. Visi dokumenti uh, par šo procedūru tiek glabāti tā sauktajā uh, tumšajā telpā. Tas ir arhīvs eh, ar īpaši slepeniem dokumentiem, kur ir eh, vairāk par 200 tūkstošiem lietu. Tās ir bijušas nelikumīgas procedūras. Un uh, tiesu izpildītāji Bulgurā, Bulgārijā rīkojas uh, ļoti uh, Nelikumīgi viņi bieži vien arī uh, atsavina cilvēku īpašumu bez uh, jau kāda ordera, un gandrīz puse no Bulgārijas pilsoņiem jau ir cietusi no šādas darbības. Mēs pieprasām pielikt punktu šādai noziedzīgai rīcībai. Mēs arī vērsāmies pie tiesu lietu ministra, bet viņš paziņoja, ka viss, ko mēs darām, tikai aptraipa Bulgārijas labo slāvu. Nu, patiesībā tā jau izklausās pēc draudiem. Tieslietu sistēma arī Bulgārijā ir korumpēta, netiek godīgi arī tiesnešiem iedalītas lietas, dāmas un kungi. Mēs patiešām paļaujamies uz jums, paļaujamies uz jūsu palīdzību, eh, ceram uz labu sadarbību un tāpat ceram, ka ir iespējams mainīt lietu norisi Bulgārijā. Citādi apmēram puse no Bulgārijas iedzīvotājiem ir pilnīgā atkarīgi no šiem privātiem tiesu izpildītājiem, kas patiesībā ir marodieri. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies un ar, eh, par uzstāšanos un laika ievērošanu. Nākošais runātais ir Vecislava Filipova. Уважаеми дами и господа европейски депутати, казвам се Десислава. Dāmas un kungi, parlamenta deputāti, mani sauc Desislava Filipova, esmu juriste un esmu šeit ieradusies ar savu kolēģi Volevas kundzi došu viņai vārdu tā vietā, lai izteiktos pati. Mēs eh, strādājam patērētāju tiesību aizsardzības jomā un pirms mēs četri. Pirms mēs esam vērsušies Eiropas parlamentā ar šo lūgumu rakstu, es jau 14. gadā uzrunāju Eiropas komisiju. Es izklāstīju šos faktus. Eh, mēs arī teicām, ka Bulgārijas likumdošana ir pretrunā ar regulu 93 šķērstvītra 13, jo patiešām ir negodīga attieksme pret patērētājiem un ir dažādi komerc līgumi, kuros maziem burtiņiem ir rakstīts tādas lietas, kurām nevajadzētu piekrist un ir dažādi, dažādas, piemēram, lamatas tiek izliktas patērētājiem. Uh, cilvēki aizņemas naudu un pēc tam viņiem ir jāatmaksā pārāk augsti procenti un tam līdzīgi. Tika uzsākta tiesvedības procedūra pret Bulgāriju, bet šis lūgumraksts joprojām ir aktuāls, jo pēc procesa uzsākšanas pret Bulgāriju uh, lietas nav uz priekšu pavirzījušās pietiekamā ātrā tempā, un uh, arī likumdevēji pārāk ilgi strādā pie jauna likumdošanas projekta. Tas tagad tiek izskatīts parlamentā, un arī es piedalījos uh, šī uh, juridiskā teksta izstrādē. Mēs uh, pie tā strādājām, lai varētu aizsargāt cilvēks, kas ir uh, aizņemšies naudu lai viņiem netikt vienā dienā konfiscēti visi viņu īpašumi. Problēmas būtība ir tāda, ka ir ārkārtīgi daudz lietu pret patērētājiem un valda arī pārāk liela pārtvaļa. Es Domāju, ka Bulgārijas iestādes, eh, cik vien iespējams, mēģinās eh, novilcināt grozījumu pieņemšanu, lai grozītu šo likumu. Un tik un tā mēģinās pieņemt tādus grozījumus, kas varētu nākt par ļaunu patērētāju tiesībām. Es gribētu arī atvēlēt tagad eh, dažas minūtes manai kolēģei. Paldies, dāmas un kungi, tikai daži vārdi. 417. pants Bulgārijas um, krimināla kodeksā. Да, okay, да, perfect. да. По същата петиция, да. А... Jā, jā, es runāju par to pašu lūgumu rakstu, precizē runātāji. Mēs lūdzam jūsu palīdzību. Mums ir arī jārunā par. Uh, lobiju likumdošanu. Likumam iesniegtie grozījumi patiesībā neatbilst patiesībai. Vēlāk laika gaitā grozījumi tiek mainīti, to redakcija tiek mainīti, lai nāktu par labu eh, tikai uh, tiem, kas vēlas uh, ierobežot patērētāju tiesības. Mēs eh, pat nevarējām saņemt pietiekam daudz informācijas par um, procesu. Ombuds. Ombuds visu laiku konfliktēja ar parlamentu, tad, kad viņam bija nepieciešama informācija, tā netika sniegta saulaicīgi. Uh, Un tie grozījumi, kas tagad ir iesniegti, patiesībā patērētāja tiesības ievērojamā mērā neuzlabos. Tādēļ es patiešām vēlos uh, pieprasīt, lai informācija mums uh, tiktu sniegta, bet viņi negrib atbildēt šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Uh, tagad dod vārdu Svetoslavam Spāsovam. Уважаеми дами и господа, Dāmas un kungi, Те две петиции ги обединихме в рамките на 3 минути. А, се... Dāmas un kungi, mēs uh, trīs minūšu laikā jūs iepazīstināsim ar trim lūgumrakstiem. Tagad nedaudz par to saturu. Lūguma raksta autora īpašums, lūguma raksta autores īpašums tika pārdots pat uh, pirms, tā, pirms uh, tiesvedības procesa uzsākšanas pret viņu. Bulgārijā tiesa sprieda, ka um, īpašuma līgumā bija arī kaut kāda pārkāpuma un neprecizitātes, un tādēļ uh, tika pieņemts lēmums uh, šo īpašumu uh, pārdot. Un ir vēl viens spriedums, kas apgalvo, ka šis īpašums ir ticis pārdots likumīgi. Lūgumraksta autorei vispār nav nekāda tiesība saņemt kompensāciju saskaņā ar šo spriedumu. Tā tad nākas uzdot jautājumu, cik lielā mērā Bulgārijā tiek piemērotas eh, Eiropas kopienas tiesības. Nu, patiesībā tās netiek ievērotas nemaz un piemērotas. Vēlējos jums atsaukt atmiņā ka mēs esam jau ļoti daudz diskutējuši par šo direktīvu, ir uh, konstatētas problēmas un ir meklēti risinājumi, bet, diemžēl, efektivitāte un godīgums joprojām netiek ievērotas. Un mēs patiešām nevaram paļauties uz to, ka dalību valsts kopienas tiesības ievēros un ieviesīs pēc gara un burta. Ir daudz negodīgu prakšu, un tie kolēģi, kas izteicās pirms manis, arī pilnīgi pareizi teica, jā, administratīvajā līmenī viss tiek īstenots eh, it kā nevainojami, bet praksē patiešām situācija ir pilnīgi citādāka. Mēs, pilsoņi, patiešām netiekam pasargāti. Nu, kāds tad ir labums no šī akīkomunitēra, no visām kopienas tiesībām, ja tās netiek eh, dzīvē realizētas? Un noteikti dzirdēsiet eh, ko līdzīgu arī no citiem lūguma rakstu autoriem un Eiropas kopienu tiesai ir arī spriedums uh, Polijas gadījumā, un jāsaka, ka Polijā situācija arī nebūtu norožaina. Es vēršos pie jums. Un Mēs patiešām vēlamies uh, regulāri saņemt informāciju par rezultātiem uh, pārkāpuma procedūras sakarā. Paldies! Liels paldies! Nākošais runātājs ir Milena Dimitrova. Благодаря. Случаят. Paldies. Mana klienta arī šodien ir klātesoša, un viņa ir iesniegusi lūgumu rakstu par vairākiem direktīvas 93.13 eh, pārkāpumiem. It sevišķi ir jāmin nodaļa par efektīvām kompensācijām un godīgu tiesvedību ņemot vērā cieņpilnu attieksmi, atbilstošu attieksmi pret Eiropas pilsoņiem, arī tiesvedību procedūrās. Es tagad eh, pievērsīšos pašam būtiskākajam Mana kliente vēlējās aizņemties konkrētu naudas summu, bet viņai tika sniegta uh, neprecīza informācija. Viņa aizņēmās naudu, lai iegādātos nekustamo īpašumu, īpašumu māju un viņai. Tika arī uzdoti jautājumi par viņas algas apmēru un un vienā brīdī atmaksājumā kredīta apjoms gandrīz dubultojās. No sākuma viņa ik mēnesi maksāja aptuveni 300 eiro, pēc tam šī summa pieauga līdz 700 un pat vēlāk līdz 1000 eiro katru mēnesi. Katru mēnesi viņai ir jāmaksā 782 eiro, bet uh, lielākā daļa ir procenti un pakalpojumi, un tikai reāli kādi 99 eiro uh, ir patiesais aizņēmums, tātad uh, parāds, kas tiek dzēsts par nekustamā īpašuma iegādi. Mana, patērē, manā kliente tika maldināta un Viņai arī tika pateikts, eh, ka viņa nav eh, sniegusi pilnvērtīgu informāciju par saviem ienākumiem un līdz ar to banka apgalvoja, ka viņi var izmantot eh, dažādus mehānismus, lai iekasētu aizņemto summu. Uh, Un e, tas patiešām ir pārs, pārkāpums. Mana klienta vērsās tiesā, mēģinot aizstāvēt savas tiesības, un tiesas spriedumā ir teikts, ka e, viņa ir tikus maldināta, bet e, viņa nedrīkst vērsties kasācijas tiesā. Un eh, ir pirmās instances eh, tiesā eh, pieņemtais spriedums ir bijis aplams. Un līdz ar to viņai nācās arī vēl samaksāt visus tiesas izdevumus. Es lūgtu jūs šo lūgumu rakstu vēl nevērciet, tāpat kā arī pārējos, jo mums patiešām ir jācīnās par godīgu tiesvedību Bulgārijā, lai arī patērētāji saņemtu godīgas kompensācijas. Paldies! Muchas gracias. Paldies. Nākošais runātājs ir Izabela Milanova. Уважаеми дами и господа, от комисията... Дам съм кунги. lūguma rakstu komitejas locekļi. Es uh, pārstāvu Huģigorgievas kundzi, un patiesībā tas ir tāds uh, klasisks gadījums Bulgārijā. Cilvēks ir aizņēmies uh, naudu, paņēmis kredītu, lai iegādātos nekustumu īpašumu, un tas tiek pārdots. Patiesībā mana kliente nav varējusi nekad pilnībā baudīt uh, savas patērētājas tiesības un arī um, savas tiesības uz godīgi sastādītu līgumu un arī uh, tiesvedības process nebija atbilstoši likumdošanai. Privātie tiesu izpildītāji Bulgārijā uh, patiesībā eh, veido tādu aburto loku kopā ar citiem eh, tieslietu nozarei strādājošiem cilvēki nevar patiešām baudīt patērētāju tiesības, tās netiek ievērotas, un pat ja jūs vērs, vērsīsieties tiesā, eh, tad tiesa bieži vien pateiks, ka jūsu prasība nav atbilstoša. Daudzi bulgāru patērētāji ir zaudējuši uzticību Bulgārijas tieslietu sistēmai un uh, uzskata, ka viņi kā patērētāji vispār Bulgārijā netiek aizsargāti. Jā, mēs visi vēlamies, lai mm, mūsu klienti varētu piedalīties uh, taisnīgā tiesā, bet tas nenotiek. Un nav nekāds brīnums, ka patērētāji ir vīlušies. Tieši tādēļ mēs visi šodien esam ieradušies šeit lūgumrakstu komitejā. Mūsu pilsoņi ir mēģinājuši vērsties vietējās instancēs, bet, diemžēl, tās nav varējušas viņiem palīdzēt. Nu, un visa šī juridiskā sistēma ir kā tāds slēgtais loks un uh, sūdzības netiek uztverts nopietni. Man vajadzētu piebilst, ka juristi ir ļoti labi sagatavoti, ļoti profesionāli. Viņi zina arī, uh, kas ir teikts Eiropas likumdošanā un uh, kas tur ir atrunāts par patērētāju tiesību ievērošanu, bet viņi to nedara. Bulgārijas tieslietu sistēma nav spējīga pildīt savas funkcijas, primārās funkcijas, tātad uh, kalpot pilsoņiem, viņu interesēm. Un trūkst arī tādas patiesas kapacitātes aizsargāt patērētāju tiesības. Mēs, Bulgāri, esam Eiropas Savienības pilsoņi. Bet, diemžēl, mēs nebaudām tās pašas tiesības, ko bauda lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu. Uh, Mēs lūdzam, lai komisija izveido monitoringu mehānismu. Šāds mehānisms uh, ir bijis pēdējo gadu laikā pēc uh, Eiropas parlamenta iniciatīvas un uh, zināms progress tika panākts. Šobrīd Bulgārijas institūcijas uh, mēģina radīt iespaidu, ka kaut kas tiek darīts un situācija ir uzlabojusies, bet patiesībā tie visi ir tikai māņi. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Paldies. Nākošais runātājs būs Nikolais Počevs. Paldies. dāmas un kungi. Es vēlējos izmantot iespēju uh, izteikties savu klientu vārdā, vēlējos pateikties lūgumrakstu komitejai par to, ka jūs esat uh, gatavi izskatīt uh, mana klienta lūgumrakstu. Pēc lūgumraksta iesniegšanas ir eh, šīs tas noticis, arī ir uh, Mans klients eh, tika eh, izlikts no mājas. Un eh, Bulgārijā tā notiek visai bieži. Tas ir tāds ļoti labs piemērs, cik nopietnas problēmas ir sastopams Bulgārijas tieslietu sistēmā. Un lielā mērā tas ir uh, saistīts ar krimināla kodeksa 417. Um, pantu. Daudzi kolēģi jau to ir pieminējuši, varbūt tādēļ es uh, pārāk detalizēti tam nepievērsīšos. Gribēju vēl tikai pateikt, dažus vārdus par civilu kodeksu. par um, iespējām vērsties apelācijas tiesā. Jurisprudence ir ļoti pretrunīga, jo nav, piemēram, skaidri likumdošanā atrunāts, kas notiek, piemēram, līguma pārtraukšanas gadījumā, ja mm, cilvēks, klients, kas paņems kredītu, nav spējīgs to vairāk atmaksāt. 273. pantā savukārt ir uzskaitīti pasākumi, kas liedz klientam vērsties apelācijas tiesā, kas liedz viņam spriedumu pārsūdzēt. Formāli šis gadījums, šī lieta tika izskatīta tiesā, bet eh, tā netika izskatīta atbilstoši likumdošanai. Un zināmā mērā ir arī, piemēram, ierobežojumi gan civila kodeksā, gan krimināla kodeksā, kas šādas lietas liedz atbilstoši izskatīt. Un jā, jārunā arī par šiem privātajiem tiesu izpildītājiem. Viņi praktiski bauda tādas pašas privilēģijas kā valsts iestādes un tajā pašā laikā viņiem gandrīz nevienam nav jāatskaitās uh, par uh, savu darbu un paveikto. Ir uh, civiltiesiskā atbildība. bet eh, tā stājas spēkā tikai tad, ja pilsoņi uzsāk ļoti sarežģīto tiesvedības procesu, kas maksā ārkārtīgi lielu naudu, un viņiem, protams, ir arī jāvērš pie advokāta. Es eh, uzskatu, ka tādā veidā nevar labi mm, aizstāvēt pilsoņu tiesības, uh, un uzskatu, ka tiesiskums netiek ievērots. Mums ir kaut kas jādara un situācija ir jāmaina, bet, diemžēl, valsts piever acis uz to visu. Bet šādi gadījumi ir ļoti sistemātiski jau. Tieši arī lielais lūguma raksta autoru skaits pierāda, ka problēma joprojām nav atrisināta. Paldies! Mās grafi! Liels paldies! Un tagad dodu kopīgi vārdu runātājiem Zavenam Astadoravam, Nikolajam Daskalavam un Nikolajam Kolevam. Vispirms sāksim ar Astadorovu kungu. Lov, bulgarski advokat. Dear members of the committee, for more than 10 years... Es Mani sauc Nikolais Daskalovs, esmu jurists un jāsaka, ka civila kodeks uh, kalpo lielā, lielā privātā kapitāla interesēm. Un daudz, kas tiek darīts, uh, nu tā ļoti. Mm, virspusēji radot iespaidu, ka tiek piemērota Eiropas likumdošana, bet uh, tas ir tā ļoti demonstratīvi. Saskaņā ar 417. pāntu civila kodeksā komercbankām ir uh, līdzīgas pilnvaras uh, kā valsts iestādēm. Tādējādi bankas un uh, arī, piemēram, privātie tiesa izpildītāji varēja patvaļīgi izmantot savas pilnvaras, ļoti daudz uzņēmumu tika izpostīti, tāpat kā arī privāti īpašumi cilvēki uh, zaudēja visus ienākumus. Un tas notiek tikai uh, dažu ļoti alkatīgu uh, sabiedrības grupu interesēs un e, jūs, piemēram, e, vienā brīdī atnākat mājās un jums vairs nav kur palikt, jo jūsu māja ir e, jau pārdota privātā izsolē un jūs nevarat neko darīt lietas labā. Kā tad kaut kas tāds ir iespējams Eiropas Savienībā? Bulgārijā ir iespējams viss Un šie privātie tiesu izpildītāji uh, arī pieņem, piemēram, viltotus dokumentus, uh, bieži vien arī uh, eh, invalīdi un vecāki cilvēki tiek nekaunīgi piemuļķoti, ņemot vērā viņu tādu neaizsargāto stāvokli. Un jāsaka, ka pat ja turpinās izmeklēšana Olaf uh, un arī citās instancēs, uh, Uh, īpašumu atsavināšanu nav iespējams apstādināt. Un Bulgārijā uh, dārgie uh, komitejas locekļi, pilnīgi viss ir iespējams. Un, kad tiek runāts par patērētāju tiesībām un civilu kodeksu, it kā uz papīra viss izskatās jauki, bet praksē viss ir daudz ļaunāk. Uh,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 izpostīti MVU, cilvēki tiek izlikti no mājokļiem. Es jūs lūgtu, lai šī, eh, šīs lūgumraksts tiktu paturēts atvērts un izskatīts līdz galam, lai varētu arī saskaņā ar 429. pantu izskatīt arī visu parādu piedziņas procedūru un to mainīt. Un privātie tiesu izpildītāji ļaunprātīgi atbilstīgi izmanto savas pilnvaras, trūkst arī atbilstošas kontroles un šiem privātajiem uh, tiesu izpildītājiem faktiski nav nevienam jāatskaitās, uh, viņi uh, arī savu civiltiesisko atbildību nepilda tā, kā pienāktos. Mums ir, mēs, protams, saprotam, ka uh, iesniegtie likumdošanas grozījumi visu acu mirkli neatrisinās, un Bulgārijas varas iestādes šo, ar šo jautājumu netiks galā. Es baidos, ka Eiropas Savienība ir gatava iziet uz kārtējo kompromisu politiskā lobija vārdā. Mēs vēlamies, lai komisija un arī Bulgārija uzņemtos savu atbildību, lai tālējoši atrisinātu šīs problēmas, ko šodien izklāstīja vislūgumraksta autori. Paldies! инженер Завена Стадуров. Уважаеми да... Godājumie dāmas э, un kungi, es vēlos pateikties lūgam rakstu komitejai par iespēju izteikties šodien. Es vēlos pateikties arī pirmajam komisijas viceprezidentam eh, Francam Timermanim pār to, ka viņš sniedz informāciju manas lietas sakarā. Tāpat es vēlos pateikties arī visai grupai, kur strādāja pie šī dosie kopš 17. gada, e, kas attiecas uz KBC Beļģijas grupas banku. Izklāstīšu sīkāk. E, Tālajās 77. gadā 877. gadā. Var no Konstantinopils saņem telegrammu, sakot, ka šobrīd um, kristieši varnā tiek slaktēti. Ja palīdzība netiek saņemta līdz rītdienai, tad viņi tiks nogalināti visi. Lūdzu, nosūtiet šo telegrammu saviem vēstniekiem. Un es to gribēju pieminēt sakarā ar uh, to, ka vairāk nekā 5000 bulgāru tajā laikā tika izglābti no nāves. Šodien es aicinu jūs rīkoties, nekavējoties, lai tiktu galā ar to eh, graujošo darbību, kurai tiek pakļauti mierīgā laikā bulgāri. Šeit eh, ir runa par to, ka jebkādas eh, finanšu papildu naudas sodi tikai apgrūtinās mūsu tautas uh, ciešanas. Es aicinu vērsties pret likumdevējiem, kuri ir noveduši, kur darbs ir novedis pie šīs situācijas. Tāpat arī neaizmirstiet par trešajām pusēm, kuras jau ir cietušas kā patērētāji. Uh, korumpētās maksājuma procedūrās. Viens no šādiem cietušajiem ir mana sieva. Šeit jūs redzat atbildi, ko es saņēmu pirms dažām dienām. Tā ir eh, justīcijas ministra vietnieka at, sniegt atbildi. Un tā ir bezprecedenta atzīšanās. Ko tad eh, ministra vietnieks saka? E, civil procedūras kodeks Bulgārijā neiekļauj attiecīgos noteikumus no Eiropas likumdošanas. Tas ir bezprecedenta gadījums. E, tā ir skaidra atzīšanās. Tas pierāda to, ka mums bija tiesības iesniegt šo lūgumrakstu un arī visus lūgumrakstus no uh, Bulgārijas pilsoņiem, kuri šajā jomā ir labi pamatoti. Godējumie komitejas uh, eh, deputāts. Esmu neatkarīgs, un man jānorāda, ka civil procesa kodeks šajā gadījumā pieļauj izveidot jauna veida noziedzīgu grupu, kas iekļauj eh, bankas, tiesu izpildītājs, tiesnešus un e, eh, prokurorus. Tas ir fakts Bulgārijā. Un tas ir redzams, jo ir bijis liels skaits e, maksājuma orderu procedūru. Tas ir nelikumīgi. Paldies! Tagad vārds Marijai Abraševai. Уважаеми дами и господа, Godājamie dāmas un kungi, es vēršos pēc jūsu palīdzības, lai risinātu maksājuma orderu procedūras Bulgārijā. Miljoniem pilsoņu, ne tikai Bulgārijā, bet Eiropas pilsoņi e, kopumā un arī trešajās valstīs, kur dzīvo Bulgārijā viņiem praktiski ir atņemta patērētāju tiesības un aizsardzības, neraugoties uz attiecīgo direktīvu tekstu. Tāpat tas e, šāda aizsardzība ir jāpiemēro pat tad, ja patērētājs nav iesniedzis sūdzību, bet Bulgārijā bankas nereti uzsāk procedūras saskaņā ar 417. pantu. Un tas radā neiespējamu līgumu pārbaudi, jo bankai pat nav līgums jāiesniedz pārbaudēji. Tāpēc praktiski tiesu sistēma nav spējīga savu darbu veikt. Tāpat nereti gadās, kā Sofijas tiesas tiesneši vēršas tieši pie privātajiem tiesu izpildītajiem cilvēku tiesību kartā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz taisnīgu un publisku procesu eh, neatkarīgā tiesā. Diemžēl Bulgārijā tā tas nenotiek. Eh, eh, procesi notiek aizslēgtām durvīm, visa informācija ir slepena. Līdz brīdim, kad parādnieks izrādās ar iesaldētiem līdzekļiem. Un šajā gadījumā parādnieks pats nespēja uzsākt procedūru. Tāpēc e, privāto tiesu izpildītāju sistēma ir ļoti problemātiska ir bijuši daudzi nopietni gadījumi, un šajā gadījumā pārāk lielas eh, pilnvaras tiek piešķirtas bankām, un tas ir veids, kā var piesavināties labus un augsts vērtības īpašumus. Tāpēc es lūdzu atstāt šos lūguma rakstus atvērtus un turpināt izdarīt spiedienu uz Bulgārijas lēmēju iestādēm, lai tā sakārtotu valsts likumdošanu atbilstoši Eiropas standartiem un noteikumiem. Jo mums, kā Eiropas pilsoņiem, šādas tiesības ir. Paldies! Paldies! Un Nākošais runātājs ir Vladislavs Jaņevs. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Es pilnībā atbalstu visu, ko sacīja mani kolēģi un Bulgārijas tautas pārstāvjiem. Šī ir vesela traģēdija. Bulgāri tiek aplaupīti. E, Šī, šie procesi, par kuriem runājam, ir nelikumību izpausmes, un tas noved pie Bulgārijas tautas aplaupīšanas e, juridiski izveidotu procesu veidā. Es varu prezentēt komisijai divas versijas no attiecīgām attiecīgajiem tiesu lēmumiem, kur, kas skar vienu no e, Bulgārijas nolēmumiem par tiesu izpildrakstiem saskaņā ar šo nolēmumu pastāv neatbilstība starp Bulgārijas likumdošanu un Eiropas likumdošanu. Es strādāju ar kolēģi, kurš specializējas lietās pret eh, patvarīgu likumu izpildi no tiesnešu puses Bulgārijā. Piemēram, ir apelācijas lieta, kurā bulgāru pilsonis tika notiesāts maksāt bankai bez apelācijas iespējas. Un šajā konkrētajā gadījumā izrādījās, ka tiesnese pati bija saņēmusi E, šajā bankā, kura bija ieinteresēta lietas iznākumā. Kā rezultātā e, daļu dokumentācijas bija tikus falsificēta. Vēlāk šī pat tiesnese iesniedz sūdzību par manu kolēģi un beigās izrādījās, ka viņš ir vainīgais. Augstākā disciplināra tiesa apstiprināja šo lēmumu un rezultātā mans kolēģis eh, vairs nevar praktizēt kā advokāts. Es aizstāvēju viņu disciplināru lietā, bet, kā jau es sacīju, tas ir nelikumības modelis. Un arī es saņēmu disciplināras eh, procedūras. Es to saku tikai tāpēc, lai varētu papildināt pie iepriekš jau sacītā attiecībā uz nelikumībām Bulgārijā. Bankas izmanto šāda veida maksājuma orderu eh, procesus un gūs no eh, tiem labumu. Daudzi bulgāru advokāti kalpo bankām. Tā ir korupcijas schēma visaugstākajā līmenī. Tomēr Bulgārijas pilsoņi nespēja iesniegt apelācijas, un viņiem pat nav tiesības saņemt uz efektīvajiem, izmantot efektīvus līdzekļus, jo arī advokāti tiek pakļauti represijām tad, kad tie piekrīt aizstāvēt šādus pilsoņus. Šajos gadījumos Eh, advokāti saņem draudus. Mēs aicinām rīkoties. Šis stāvoklis ir ļoti neizdevīgs Bulgārijas pilsoņiem, ārvalstu pilsoņiem, kur dzīvo Bulgārijā no ārvalstu investoriem. Bulgārijas valdība E, nav iecerējusi stāvokli mainīt, un es ceru, ka jūs spēsit rīkoties saulaicīgi un efektīvi attiecībā pret šiem parādībām. Paldies, un tagad mēs sākam uzklausīt runātājus no komisijas puses. Vispirms vārds Robertam Maciakam. Thank you, Chair, uh, and thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies lūgumu rakstiesniedzējiem. Lūgumu rakstos ir norādītas vairākas problēmas Bulgārijas tiesu sistēmā, raukoties gan no attiecīgo noteikumu puses, gan arī e, e, no dažādu spēlētāju aspektu, tādu kā uh, eh, tiesa izpildītāji ir bijuši gadījumi, kad pilsoņi zaudē savus īpašumus un viņi nav varējuši izmantot taisnīgu procesu. Un vienlaicīgi svarīgi ir pasvītrot to, ka eh, civilietu procesā attiecībā skaitā maksājuma orderu procedūrās, jautājumi nav harmonizēti Eiropas līmenī, tāpēc šie likumi lielā mērā ir atkarīgi no dalībvalsts likumdošanas. Tas fakts, ka Eiropas Savienība ir specifisks procedūras pārobežu lietās, tādiem kā Eiropas maksājuma orderu procedūras, ir ar, cits jautājums. Komisija līdz ar to var iesais, iejaukties tik tālu, cik tālu to regulē Eiropas likums vai arī nacionālie likumi vai to piemērošana ietekmē tiesības, kuras izriet no Eiropas likuma. Viens no šādiem aspektiem ir e, patērētāja aizsardzība pret netaisnīgiem vai negodīgiem iepriekš formulētiem līguma e, pantiem. Šeit nav specifisku procedūru, e, tomēr direktīva par pamatiesību hartu pieprasa to, lai būtu efektīvi līdzekļi, kas nodrošinātu protekciju pret netaisnīgiem līguma klauzulas punktiem ir noteikti atsevišķi principi un standarti nacionālajai likumdošanai, e, kas attiecas uz netaisnīgiem līguma punktiem. Un e, tas attiec uz tekstu, kurš ir pieņemts šī gada jūlijā. Un ņemot vērā šo tiesu praksi, nacionālajie Eh, procedūras likumi nedrīkst apgrūtināt patērētāju tiesības eh, saņemt tiesisku palīdzību, un nacionālām tiesām ir pienākums izvērtēt iepriekš formulētus līguma noteikumus. Tas nozīmē, ka ir jāpārtrauc šādu uh, negodīgu, netaisnīgu līguma pantu izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai patērētājs ir tā, sakarā vērsies tiesā. Atsevišķi nolēmumi attiecas uz, uz maksājuma orderu procedūrām. E, komisija uzskata, ka Eiropas patērētāja likums pieprasa grozījumus Bulgārijas e, maksājuma orderu procedūrās un konkrēti orderos ar ne, nekavējošu stāšanos spēkā, un ir uzsākta pārkāpuma procedūra pret Bulgāriju šajā sakarā. Tas attiec arī uz pantu 417 no Bulgārijas civil procesa kodeksa kas izskanēja vairāku iesniedzēju prasībā šodien. Šo, šī gada martā Bulgārijas valdība informēja komisiju, ka ir iesniegts parlamentam Bulgārijā leģislatīvs priekšlikums, lai paredzētu attiecīgās garantijas patērētājiem. Saskaņā ar neseno aktualizāciju, kas ir saņemta no Bulgārijas liemēja iestādēm, mēs zinām, ka šobrīd priekšlikums atrodas otrajā lasīmā Bulgārijas parlamentā, un tas tiks pieņemts, domājams, šī gada oktobra beigās. Viss Eh, beidzot jaunā forma likumam būs atkarīga no procesa, likumdošanas procesa Bulgārijā. Galīgais izvērtējums būs iespējams procesa beigās, tomēr eh, likuma projektā ir ievērojama uzlabošana patē, eh, patērētāja aizsardzībai. Piemēram, pieteikumos maksājuma orderos kreditoram ir jāiesniedz vispārīgie līguma noteikumi, lai tos var pārbaudīt pirms um, maksājuma orders tiek izsniegts. Tāpat arī ir paredzēts tiesības uh, apstrīdēt šādu maksājumu orderi. Bez tam ir paredzēta papildus pasākuma, lai nodrošinātu labāku atbalstību nacionālajiem Eh, procedūras noteikumiem, piemēram, eh, taiskaitā no tiesu izpildītāja puses. Tomēr komisijai nav pilnīgas kompetences procesuālo likumu jomā, lai varētu risināt visus aspektus, ko ir pie, pieminējuši lūguma rakstiesniedzēji. Tai skaitā arī Eh, atsaucis uz pārkāpumiem Bulgārijas likumos. Tāpat komisija nevar iejaukties atsevišķos, atsevišķās lietās, kuras ir iesniegts Bulgārijas tiesās. Komisija sekos turpmākai lietu norisē Bulgārijā u, saistībā ar pārkāpumu procedūru un, ja nepieciešams, eh, spērs turpmākos soļus. Paldies par uzmanību!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 jej opinię. Dāmas un kungi, um, daudzas no, šī, daudz no šiem līgumrakstiem ir saistīti ar e, Bulgārijas civilikumu 417. pāntu, e, kā arī e, privātas e, parādu piedziņu, piedzinēju darbības, kas rada bažas bankas, e, aizdevēji privātu uzņēmumu un privātas tiesas ir radījušas traģiskas sekas simtiem Bulgārijas iedzīvotāju. Bulgārijai būtu direktīva 93, 213, e, kas ir patērētāja tiesība direktīva jāpiemēro pienācīgi joprojām turpinam saņemt jaunas sūdzības. Taču dialogs ar Bulgārijas varas iestādēm turpinās, tādēļ es uh, uzskatu, ka lūgumraksts būtu jāpatur atvērts. Paldies! Uh, Jāra kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēžkungs. Pirmkārt, paldies eh, līgumrakstu iesniedzējiem par ļoti lietišķo informāciju ja mēs paskatāmies, tad te ir daudz traģisku cilvēku likteņu. Kā es personīgi jūs tos, es nezinu, šādā situācijā, ja man atņemtu nepamatot manu mājokli. Tātad paldies par šo lietišķo prezentāciju. Otrakārt, mēs varbūt paši skolās esam mācījušies. Man pašam nākās to mācīties ka kredīt e, devēji un arī kredītņēmēji, tā teikt, ir vienā laivā, viņiem intereses vienādas un bankas palīdz arī ļaudīm sliktos laikos, ne tikai labos, taču manā dzimtenē bija varbūt saulēcīgs šoks 2000. gadā, Vācijā bija tāds netikums, ka bankas vienkārši pārpārdeva kredīts un kredītņēmēji par to nekā nezināja. Tā taču tomēr ir atšķirība, ja man rodas uh, eh, finansā problēma vai es dodos pie savas bankas, kas atrodas turpat ap stūru, kur es pazīstu visus darbinieks, vai es pēkšņi darb, uh, uh, man ir darīšana ar globālu uh, tiešsaits banku, kas ir tikai internetā. Uh, šādas problēmas bija manā dzimtenē, bet tad tās tika risinātas un situācija labot. Runāt par šo lūgumu rakstu ir šeit skaidri redzams, ka patērētāja tiesības ir neapšaubām e, nav ievērotas. Tādēļ līgumraksts ir jāatstāj atklāts. Ko mēs varam darīt? Es gribam palīdzēt lūguma rakstu iesniedzējiem. Komisija ir apstiprinājusi, ka ir līguma pārkāpuma procedūra un Bulgārija ir aicināta kaut ko darīt, taču, godīgi sakot, tas viss ir par lēnu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kam nodarīts kaitējums. Šis ļaunums turpinās. Ko varam darīt? Nu, es tiešām gribētu aicināt komisiju darīt vairāk. Ja jūs gribat, tad jūs arī varat. Dažreiz tas ir izrādies iespējams. Ir citi piemēri. Manā dzimtenē, piemēram, kad tiek piedraudēts ar 870 tūkstošu eiro uh, E, dienā līgumsots, tad e, dažreiz ir jāvēršas pie valdības, lai pātrinātu procesu. Varbūt tas esmu naivis, bet tas nevar būt arī Bulgārijas parlamenta vai valdības interesēs, ka jūsu pilsoņiem uh, atņem īpašumus. Es to nesaprotu. Tādēļ lūgums sūtiet uh, tādu piparotu vēstuli. Es šeit sagaidu, var teikt, moratoriju. Ir jābūt kaut kad stopzīmē, lai būtu iespēja jaunos likums apspriest bez steigas. Komisija ir teikusi, jauns likums tiek izstrādāts, redzēsim, kas no tā sanāks, un lūguma rakstiesniedzēji ir teikuši, ka e, tur jau atkal e, vēl sliktāk e, rādās, ka būs. Tā kā mēs nemaz nezinām, vai šī jaunā likuma došana, šī likuma grozījuma atbildīs ēst prasībām. Tādēļ saku vēlreiz jāatstāja atvērts līgumraksts, Un mums no likumrakstu komitejas ir vēlreiz jāsūta vēstule Bulgārijas valdībai, ka mēs gaidām tādu kā moratoriju. Nē, es jurists, bet kaut kā tā tas, acīm redzot, būtu jāsauc, ka nevar turpināties šādas atsevināšanas. Tas ir visļaunākais, kas var notikt cilvēkiem. Un, kā jau teicu, man arī pašam nācās dzīvē mācīties, ka bankas nevienmēr ir labticīgi uh, E, kredītņēmēju partneri. Diemžēl. Paldies, un tagad Kirtonas Dārlingas kundzei vārds. Paldies! Arī es gribētu pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par ierašanos un savu lūgumrakstu prezentēšanu. Mums ir liels skaits lūgumrakstu, kas saistīti ar to pašu problēmu. Tas parāda, ka ir sistēmiska problēma, kas ir jārisina, un e, komisija arī to ir atzinusi. Man jāsaka, uzklausījus lūgumrakstu iesniedzējus, es jutos ļoti apbēdināta par to, ka šeit joprojām ir faktiski bezdarbība vērojama. Un ka šī eh, līguma pārkāpuma procedūra, ko ir uzsākusi komisija, arī tik lēni. E, tātad runājot par patērētāju aizsardzību un uh, um, hipotekāriem kredītiem un finanšu pakalpojumiem pagājušajā sasaukumā mēs diezgan liels pūliņus veltījām, lai labotu situāciju Spānijā. Mēs apskatījām skatījām šos jautājumus plenāru sēdē. Tieši tas bija saistīts ar hipotekāriem kredītiem un šo kredītlīgumu nosacījumiem Spānijā. Manuprāt, ir pamats teikt, ka pat ja e, pastāv šādi solījumi, ka situācija tiks labota uh, nacionālā līmenī, dažreiz tomēr ārējais spiediens no ārvalstīm pātrina šo situācijas labošanu nacionālā līmenī. Tā tad es piekrītu Pēteri Jāra teiktam, atstājam lūgumu rakstu atvērtu, informējam arī Ekon komiteju, IMKO komiteju, nosūtam arī viņiem materiāls. Tātad tas attiecas taču arī uz finanšu pakalpojumiem un patērētā aizsardzību, tādēļ šīs divas komitejas. Un aicināsim arī viņus iepazīties ar situāciju. Un iespējams, ka mums ir arī faktu izmeklēšanas vizīti jāveic no komitejas Bulgārijā, lai risinātu šos jautājumus ne tikai, kas ir tieši komitejas atbildīgā attiecībā uz kredīta likumdošanu, bet arī to, uh, Eh, kā šī likumdošana tiek eh, uz vietas īstenot attiecībā uz, eh, piemēram, šo, šo pašu uh, tiesu izpildītāju darbu, viņu praksi. Taču cilvēkam jāvar justies drošam savā mājoklī. Un šī situācija, ka cilvēki, kiem jābaidās, ka viņas izdzīs no savu mājokļu, Kas var būt vēl eh, nejaukāk, kas varbūt vēl nedrošāk. Tas ir jāņem ļoti nopietni komitejā. Tā kā es nosūtīšu koordinatoram, redzēsim, kāds varētu būt nākamais soļs, vai e, faktu izmeklēšanas e, vizīte, vai jautājumu skatīšana plenārsēdē. Es domāju, mums ir jāspēr papildu soļi. Paldies, vārds Aukenes kundzei. Jā, arī es gribu pateikties lūguma rakstiesniedzējiem. Tas tiešām uh, dara ļoti bažīgu uzklausīt šādas sūdzības, apzināties, ka tā ir ES valsts, kurā notiek šādas lietas. Neatkārtošu kolēģu teikto, es pilnīgi piekrītu viņiem, un arī gribu izteikt no savas puses aicinājumu komisijai. Attiecieties nopietni pret šo lietu. Nepietiek šeit uh, dažus jaukus grūzījumus sagatavot, eh, kaut ko tā formas pēc, ķeksīšu pēc izdarīt. Te ir sistēmiska problēma, un mums ir jādarbojas izlēmīgi. Jāliek lietā savu vāru. Tā kā es atbalstu izteiktos priekšlikumus, paldies eh, lūguma rakstiesniedzējiem un es ceru, ka komisija parādīs, ka Eiropas Sanība arī ir gatava aizstāvēt parastus pilsoņus tādās valstīs, kurās nav varbūt tik augsts labklājības līmenis kā citur. Paldies! Paldies! Eh, nākamais eh, runātājs. Priekšēdus kundzi, eh, kolēģi, lūgumrakstiesniedzēji. Es domāju, tagad visi esam sapratuši, ka šī problēma ir ļoti nopietna. Tādēļ esmu pateicīgs visiem tiem, kas cīnās par eh, taisnību un pilsoņu tiesībām. Mums, Eiropas parlamenta deputātiem, ir pienākums rast risinājumu, jo tas ir iespējams. nevar šodien mazu solīti spēt, rīt vēl vienu maziņu. Eiropas komisija mums ir vairāk kārt jau atbildējusi. Varbūt, ka tiks pieņems lēmums par uh, līguma pārkāpumu procedūru. Es kā Bulgārijas pilsonis uh, neesmu sajūsmā par to, ka ir līguma pārkāpuma procedūra pret Bulgāriju. Es domāju, šajos līgumos ir negodīgi noteikumi, mēs šo problēmu visi redzam. Tādēļ es būšu lūguma rakstiesniedzēju pusē, kopā ar viņiem cīnīšos. Uh, lai mēs rastu risinājumu šīm problēmām, kas ir jau ļoti samilzušas. Es personīgi prasu, un arī EKR grupas vārdā prasu, saglabāt lūgumu raksts atklāts. Paldies mūsu Bulgārijas pilsoņiem. Nākamais eh, runātājs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kaut gan nepiekrītam visiem lūguma rakstu iesniedzējiem, mūsuprāt, viņi ir uh, iezīmējuši ļoti nopietnu problēmu, kas ir skārusi ne tikai simtiem tūkstošu cilvēku Bulgārijā, bet arī manā valsti Grieķijā. Es vēlos atzīmēt. Un pievērst uh, lūgumrakstu komitejas kolēģu uzmanību tam, ka Grieķijā ir elektroniskas izsoles iedarbināts, kas ir simtiem tūkstoši mājokļi šādā veidā tiek e, pārdot izsoldēs, un tas nav tikai nacionālās kompetences jautājums. E, tas ir saistīts arī ar diskusiju, kas ir sāktā Eiropas Savienībā par to, kādas finanšu prakses ir pieļaujamas. Mums ir jārisina uh, problēma par eh, tā saucamiem sarkaniem kredītiem, kā tos saucam Grieķijā. Eh, Tātad eh, tie ir sliktie kredīti, kas netiek atmaksāti. Šādos gadījumos mēs redzam, ka bankas vēršas pret mazajiem kreditoriem, un viņiem nākas maksāt šos kredītus no savām pensijām, no savām algām, un mēs redzam, Eh, kā tiek izsolēs pārdotas, eh, pārdoti cilvēku vienīgie mājokļi. Mēs redzam, ka Grieķijas gadījums, kas ir līdzīgs eh, Bulgārijas vai Spānijas gadījumam pirms dažiem gadiem, komisija bija, komisijas darbība, komisijas rīcība bija tā, E, kas īstenībā bija novedusi pie šādu izsoļu sākšanas, e, kur rezultātā simtiem cil tūkstoši cilvēku balss e, zaudē mājokļus. Tādēļ, es domāju, lūguma raksts ir jāpatur atklāt atklāts, un Grieķijas komunistiskā partija uzskata, ka mums ir jāapstādina šīs e, cilvēku vienīgo mājokļu e, pārdošanas izsolēs, ir jāizbeidz e, E, pensiju un algu ieturēšanu no banku un kredītiestāžu puses. Paldies. E, nākamais runātājs. Paldies priekšēde. Es esmu bulgāru jurists un es apstiprinu ka šī ir tiešām Bulgārijā sistemātiska problēma, šie nav izolēti atsevišķi gadījumi. Problēmas pamatā ir ļoti neizsvērta likumdošana, kas tika pieņemta rēģējot uz uh, iepriekšējo banku krīzi. rezultātā bankām tika pavērtas daudz plašākas iespējas kredītdevējiem, un e, patērētāji palika zaudētāji. Ir divas nopietnas problēmas. Kredītdevēji un kredītņēmēju starpā absolūti nav vienlīdzības. Tieši tādēļ arī ir uzsākta šī līguma pārkāpšanas procedūra tagad pret Bulgāriju. Vai Bulgārijā patreiz gatavotie eh, līguma grozījumi var eh, risinās problēmu? Manā, manuprāt, nebūtu. Diemžēl e, civila likums, Bulgārijas civila likums e, pienācīgi nesargā patērētājs, tā ir nopietna problēma, kas būtu rūpīgi jāizvērtē. Tādēļ es atbalstu šo faktu izmeklēšanas misiju uz Bulgāriju, un es domāju arī, ka ir jāvēršas pie citām Eiropas parlamenta komitejām, proti ļoti, ne tikai tādām, kas ir saistītas ar eh, ekonomiskiem jautājumiem, bet drīzāk pat eh, juridiskiem, juridiskā komiteja, manuprāt, un arī pilsoņtiesību komiteja. Eh, mums ir jānonāk pie situācijas, ka Bulgārijā būtu nodrošināts tiesiskums. Paldies! Ždanukas kundze. Priekšsēd, es nevēlas atkārtot kolēģi jau teikto, es to pilnīgi atbalstu, viņu argumentāciju. Lūguma raksts ir jāpatur atklāts, atvērts. Bet man arī ļoti dziļi iespēja atstāja eh, šodien dzirdētājs par advokātu vajāšanām. To advokātu, kas aizstāv eh, šādu negodīgu līgumu upurus. Vēlos pievērst eh, komisijas uzmanību šim faktam, šiem atklājumiem. Iepriekš dokumentos mums par to nebija informācija sniegta, un es gribētu arī mudināt juristus, advokātus, kas šeit ir, eh, eh, šodien iesniegt jaunu lūgumu rakstu tieši par šo tēmu ka viņiem tiek eh, laupīti iespējas eh, pienācīgi aizstāvēt savus klientus. Un, protams, es arī atbalstu faktu izpētes misiju uz Bulgāriju. Paldies. Eh, Žambatska kungs. Paldies, kolēģi, lūgumrakstiesniedzēji, Eiropas komisijas pārstāvji. Mēs uh, dzirdējām šīs eh, lūguma rakstu prezentācijas, kas visas uh, liecina par ļoti nepatīkamu tendenci. Cilvēki, kas ir uzņēmušies risku, paņēmuši kredītu, tagad atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Viņi ir zaudējuši mājokļus, viņi ir kļuvuši par parādniekiem. Un, diemžēl, uh, šī joma ir ne tikai banku monopols Sofijā eh, darbojas arī komunālu pakalpojumu iestādes, eh, piemēram, centrāls apkurs uzņēmuma Bulgārijā. Viņi rīkojas ļoti līdzīgi, arī viņi izmanto privātos tiesu izpildītājs, arī viņi apdraud e, pilsoņus ar īpašumu ekspropriēšanu, kas ir e, iegūti mūža darba rezultātā. Ir bijuši dažādi risinājumi, kā uzlabot situāciju. Mēs esam dzirdējuši to arī no līguma rakstiem, taču, diemžēl, panākumi nav bijuši. Lobēšanas dēļ un citu faktoru dēļ. Bet kas ir šie citi faktori? Daži no kolēģiem sacīja, ka būtu labi, ja mums būtu faktu izmeklēšanas misija ļoti labi, tā, tam es piekrītu, Un es arī piekrītu tam, ka mums būtu jāsūta zināms vēstules, bet atgādināšu jums, ka Bulgārijā nav Bulgāru banku. Visas šīs bankas, e, kas uh, izmanto uh, privātos uh, tiespiedzinējus Bulgārijā, tās ir Franču, Vācu, Itāļu, tas nav Bulgāru bankas. Klātesošie advokāti to var apstiprināt. Tās ir ārvalstu bankas, un tām ir akcionāri. Tādēļ es aicinu mūsu kolēģis ka mēs varētu arī sūtīt vēstuli attiecīgajām ārvalstu bankām. Lūdzu, neizmantojiet šādus negodīgus kredītnoteikumus un ne izlieciet cilvēkus no viņu vienīgajiem mājokļiem. Šīm bankām ir Bulgārijā dominējošs stāvoklis. Tām izdodas atrast uh, korumpētus politiķus, kas uh, E, strādās viņu interesēs. Taču vēlos atgādināt, šīm bankām ir īpašnieki. Tādēļ, kad sākam sūtīt vēstules, nosūtīsim vēstules e, šo banku īpašniekiem. Es būšu pirmais, kas to darīs, un ieviesīsim moratoriju mājokļu ekspropriešanai e, uz negodīgu līgumu noteikumu uh, pamata un tirgus dominēšanas pamata. Arī likumdošana ir jāgroza, pie tā arī ir mums, protams, visiem jāstrādā. Tomēr es domāju, ka lūgumrakstiesniedzēji ir pelnījuši, ka mēs viņu tiesības aizstāvam. Tādēļ visam līgumrakstiem ir jābūt atklātiem arī turpmāk. Paldies! Atvērtiem! Paldies, un mēs tagad esam uzklausījuši lūgumrakstiesniedzējus komisiju un arī komisiju komitejas deputātus, kur pastāv vienbalsība. Prezidentūras priekšlikums ir paturēt atvērtus visus lūgumrakstus, nosūtīt eh, vēstuli Bulgārijas pārstāvniecībai, paužot mūsu bažas, pieprasot risinājumu protekciju patērētājiem, kā arī izpētīt moratoriju iespējas. Tāpat mēs lūdzam komisiju gaidot pārkāpuma procedūras rezultātus Bulgārijā, lai viņi veic uzraudzību un ziņo parlamentam pā, gan par pārkāpuma procedūru kā tādu, gan arī par jauno leģislatīvo tekstu, kuru gatavo Bulgārijas parlaments, lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību, kas atrodas otrajā lasīmā un visdrīzāk oktobrī tiks apstiprināts, un lai mēs saņemtu ziņojumu pa, gan par eh, pārkāpumu procedūru, gan par visu likumdošanu, kur tiek apstiprināta Bulgārijā. Un tā kā mēs šī komiteja jau ir nosūtījusi uz IMCO vēstuli mēs vēlreiz atgādināsim IMCO komitejai par šiem lūgumrakstiem un nosūtīsim arī tās uz ekon komiteju. Un tāpat arī, kā koordinatori vienojās vakar, runājot par 20. gada pirmā pusgada misijām, mums ir termiņš līdz 20. septembrim, aicinam koordinatorus iesniegt uh, Eh, sarakstu, eh, tai ieskļaut šo misiju nākošajā gada sarakstam, lai mēs varētu turpināt sekot šo lūgumu rakstu liktenim Bulgārijā, un es vēlos pateikties visiem lūgumu rakstu iesniedzējiem no Bulgārijas pār jūsu klātbūtni šodien Eiropas parlamentā, un mēs turpināsim cieši sekot visiem jūsu iesniegtiem lūgumu rakstiem. Paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā lūguma raksta, ko iesniedz Ungārijas pilsonis, uh, un šeit ir tūkstoši paraksti attiecībā uz ļaunprātīgām klauzulām aizdevumos. Uh, lūguma rakstiesniedzējs nav klāt šodien. Nē, atvainojiet, ir klāts, un jūsu rīcībā būs piecas minūtes, lai sniegtu savu izklāstu. Paldies! Köszönöm szépen. Paldies! Godāmai priekšsēdus kundze, godējumie deputāti, paldies arī savu uh, tautiešu vārdā, ka uzklausat man. Es uh, prasu uh, tikai savu uh, likumīgo tiesību atzīšanu un, godējumie deputāti, lūdzu, uh, Pieņemiet, e, ied, iedomājieties, ka jūs doties bankā e, pēc kredīta, jūs e, saņemiet to, bet banka to parādi jūs parādā prēķina citas valsts valūtā. Un banka arī gadiem ilgi jums aprēķina e, parādu un e, kavējumu procentus e, par nesamaksāto it kā, un tas viss notiek ārvalstu valūtā. Pēc daudziem gadiem mums izdevās pierādīt šo nelikumīgo kredītiestāžu praksu šīs eh, naudas summas, kas gadiem ilgi ir eh, nepamatot krātas, eh, ir radījušas arī kavējuma procents. Ka tas viss tiek jums uzgrūsts, tad parlaments pieņem vēl lēmumu, ka šie nepamatot aprēķinātās summas tiek atzītas par pārmaksu, un tās ir jāiekļauj kopējā parāta aprēķinā Un e, e, līdz ar to e, šīs it kā aprēķinātās parāda summas šos pārmaksas pat aprī. Visbeidzot, jūs tomēr paliekat ar parādu. Un netiek arī atzīt ar šo jauno parlamentu likumu jūsu līgums par uh, spēkā nesošu un arī e, ne, e, parādu piedziņu, kas pret jums vērsta. E, tad parlaments vēl pieņem vēl vienu jaunu likumu, kurā pēc attiecīgās dienas valūtas maiņas kurs tiek aprēķināt jūsu it kā parāds un beidzot atlikušais parāds un kā arī eh, kavējumi it kā tiek sareikināti kopā, un visbeidzot eh, augstākā tiesa pieņem lēmumu, eh, ka, kurā tiek atzīts, ka bankas jums ir uzlikušas, jūs ir par, uz, padarījušas par naudas parādnieku. Kaut gan uh, bankām pat nemaz nebija uh, šāds, uh, pēc nace kodiem, šāds ekonomiskās darbības veids kā uh, naudas parādu uzlikšana. Visbeidzot, bez tiesiska pamata jums ir uh, aprēķinātas milzīgas uh, parāda summas, uh, Uh, un tas viss vēl pēc uh, nepamatot aprēķināt valūtas maiņas kūrus. Tas ir noticis Ungārijā, tas ir gadsimta, tā ir gadsimta blēdība. Uh, um, tādēļ es arī esmu šodien šeit. Es prasu, lai jūs gādātu, ka Ungārijā 93 šķērsvītra 3 regulas eh, noteikumi tiktu pilnībā īstenoti. Patērētāja tiesība aizsardzības regulas. Uh, um, ir jānodrošina, ka Ungārijā šie kredītņēmēji, kas ir cietoši no šīs negodīgās ties, uh, kredīta institūta prakses, tiktu kompensēti. Ir jāizveido uh, starptautiski izmeklēšanās uh, komisija, kas detalizēti iz, iz, izmeklētu visus šos faktus. Uh, kā arī uh, vēlos pieprasīt, lai kredītiestādes atlīdzina zaudējumus, uh, Eh, manā gadījumā 47%, eh, eh, par 47% it kā ir pieaugus šis mans parāds, tā saskaņā ar banka aprēķiniem, un par to visu ir vērsta piedziņa pret mani bet līdzīgā situācijā ir e, simtiem tūkstošu ungāru kredītņēmēji, daudzi ir aizbēguši uz ārvalstīm, ir e, nodarīts milzīgs skaitījums. Es pateicos jums par uzmanību, es gaidu jūsu e, e lēmumu, es lūdzu paturēt arī lūgumu rakstu atvērtu un lūdzu jums darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai šie nelikumīgie, e, šīs nelikumīgās parādu piedziņas e, darbības tiktu tūlīt pat apturētas. Paldies! Muchísimas gracias. Liels paldies, un tagad ir vārds komisijai, vārds Pēteram Bišofam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Laipni lūgt lūguma raksta autora. Viņš stāstā par hipotekārajiem kredītiem, kas ir ņemti, piemēram, citu zemju valūtā, un, protams, tas arī rada papildus riskus, jo valūtu kursu svārstības nav nekas līdz šim nepieredzēts, un tā nav reta parādība. Un, uh, Ļoti daudzās centrāla un austrumu Eiropas valstīs cilvēki mēdza kredītus ņemt Šveices um, frankos, un pēc tam, kad uh, tas ir jāatmaksā, uh, bieži vien summas bija krietni pieaugušas, un to arī labi demonstrēja lūguma raksta autors, ka mm, kāpums bija gandrīz 50% apmērā. 2014. Septiņ, eh, gada direktīva par eh, hipotekāriem kredītiem nosaka, ka dalību valstīm ir jāierobežo šo svežzemju valūtu svārstību risks. Uh, piemēram, nosakot uh, maksimālos uh, augšējos griestus, bet šī direktīva attiecas tikai uz tiem kredītiem, kas ir tikuši ņemti pēc 2016. gada 21. marta uz visiem hipotekāriem kredītiem, kas ir ņemti līdz šim datumam. Uh, Tātad šī direktīva neatiecas. Uh, Un, ja ir šie eh, citu valstu valūtās eh, ņemtie kredīti pēc 2016. gada 21. marta, Eh, uz tiem, eh, protams, eh, attieksies šie kredīti, bet attieksies šī direktīva, bet uz visiem pārējiem kredītiem tik un tā ir jātiecina direktīva par negodīgu korekts praksi, jo, piemēram, bankas ir maldinājušas patērāju, kas, patērētāji, kas ņem kredītu svežzemju valūtā. Un patērētāju tiesību aizsardzības direktīva jebkurā gadījumā ir jāievēro arī kā mūsu lūgumraksta autora gadījumā. Un uh, ES tiesa arī ir jau vairākus spriedumus pieņēmusi līdzīgos gadījumos, it sevišķi bieži ir gadījumi ņemot vērā svešiem valūtās ņemtus hipotekāros kredītus. Ir bijuši arī vairāki procesi Ungārijas tiesās un ES tiesas spriedumi ir arī palīdzējuši precizēt juridisko dimensiju šajā gadījumā bija arī tā sauktā Dunaja lieta, kas uh, šajā kontekstā ir ļoti nozīmīga. Ja tiek runāts par negodīgiem līgums lēkšanas principiem, Uh, ir jāpiemina gadījumi, ka tiesa ir uh, pieņēmusi spriedumu par negodīgām detaļām un, uh, piemēram, arī noklusēta informācija līguma slēgšanas gadījumā. Šāda negodīga prakse nav pieļaujama un tā tad ir jāizslēdz no kontrakta šīs daļas, kas nav pamatotas un likumīgas, bet vispārējais, vispārējās kontrakta saistības ir jāturpina ievērot. Bet šis ir gadījums, ko var izskatīt tikai Nacionālās tiesas. ES tiesa konkrētajā spriedumā atsaucās uz Ungārijas parlamentā 2014. gadā pieņemto likumdošanu attiecībā uz ārzemju valūtām. Un ir, par, ir arī secināts, ka viens noteikums uh, šajā jaunajā likumdošanā ir pretrunā ar līgumu noteikumiem uh, saskaņā ar ES uh, direktīvu un tas nozīmē, ka attiecīgais līgums nav saistošs klientam, un ja, piemēram, līgums bez uh, šīs konkrētās detaļas, bez konkrētā panta nevar turpināt darboties, tas ir jāuzskata par spēkā neesošu. Jā, atsaucas arī uz ES tiesas spriedumiem un norisinās arī strukturēts dialogs ar Ungārijas iestādēm, ir tikus pieprasīta arī informācija no tām un tika arī uzdots jautājums, kā, ES, kā Ungārijas iestādes ir nolēmušas rīkoties turpmāk, lai ievērotu uh, visu direktīvu atrunāto, un atbilde tiek gaidīta uz oktobra beigām. Šī gada 22. jūlijā jau arī bija spriedums par uh, līgumu ievērošanas direktīvu un arī bija atsauce uz šo pantu, kas attiecas uz aizdevumiem ārzemju valūtā. Es ieteiktu jūs iepazīties ar šo informāciju. Tas ir balstīts uz ES tiesas judikatūru un tas noteikti arī tiesām, tiesnešiem, tiesu izpildītājiem būtu ļoti noderīgi, lai varētu atbilstoši piemērot visas šīs normas saskaņā ar ES tiesas um, interpretāciju. Paldies! Liels paldies, un tagad dodu vārdu komitejas deputātiem, kurš vēlēsies izteikties deputāti Kirkona. Um, paldies, priekšsādātājs kundze. Kā jau Bulgārijas gadījumā, nu jā, Ja runājam par Bulgāriju, bija daudz lūgumraksta autoru, tagad no Ungārijas ir ieradies viens lūgumraksta autors, kas patiesībā ir pārstāv ļoti lielu cilvēku skaitu Ungārijā. Bet patiesībā temats šeit ir viens un tas pats, ja ir negodīgi sastādīti līgumi, tad uh, Eiropas Savienības tiesības netiek ievērotas, un mums ir jāuzņemas sava atbildības dara kā parlamentam, lai uh, izskatītu šos jautājumus, eh, kad tiek eh, pārkāptas eh, patērētāja aizsardzības normas. Jo, protams, Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābūt iespējai um, baudīt savas tiesības un paļauties uz to, ka normas ir ievērotas arī runājot par likumiem, kas attiecas uz kredītiem un aizdevumiem. Man bija jautājums komisijai. Uh, Es īsti nesaprotu, kāda tad situācija ir pašreiz. Eh, tiek gaidīta atbilde oktobrī no Ungārijas varas iestādēm, bet uh, Vai jums jau ir kādas prognozes, kā darbs varētu turpināties, ko varētu darīt, vai ir kaut kāda pārkāpuma procedūra paredzēta, ja nebūs nekas atrisināts, ja patērētājiem netiks sniegtas kompensācijas? Ko tad komisija varētu darīt pēc oktobra, ņemot vērā, kāda būs atbilde? Un, protams, jāņem vērā arī mūsu komitejas ieteikumi. Es uzskatu, ka lūguma raksts ir jāpatur uh, atvērts, uh, tas arī ir uh, jānosūt tālāk IMKO komitejai, un mums ir jāturpina ļoti rūpīgi sekot tam, kas turpmāko trīs mēnešu laikā notiks. Bet mēs gribētu arī par, no komisijas kaut ko vairāk dzirdēt par nākotni. Senjor, um, Duda. Došu vārdu tagad Duda kungam un pēc tam komisijai. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es šodien aizstāju savu kolēģi Masimo Kapaulo un uh, es jūs iepazīstināšu ar viņas uh, īso atzinumu. Ja mēs runājam par uh, dažādiem līgumiem, uh, par hipotekārā kredīta līgumiem Ungārijā un citās centrāla Eiropas valstīs, uz to visu tagad attiecas direktīva 2014 šķērsvītra 17. Un tās ir labas ziņas, pat ja šī direktīva neatieksies uz uh, tiem aizdevumiem, kas ir paņemti līdz 16. gadam, bet ir arī uh, direktīva, kas um, regulē uh, patērētāju tiesības un arī negodīgu komercpraksi. Tā tik un tā attieksies uz visiem tiem līgumiem, kas ir noslēgti līdz 2016. gadam. Es eh, ceru, ka situācija Ungārijā uzlabosies un es piedāvātu šo lūgumu rakstu vērciet. Tā kā citu de deputātu nav pieteikušies, tad es došu uzreiz vārdu komisijas pārstāvjiem. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, arī uh, Kertons Darlings kundzei par šo precizējušo jautājumu. E, es tiesa šajā marta spriedumā Dunai gadījumā visai uh, precīzi uh, norādīja, kādas problēmas uh, ir sastotamas Ungārijas likumdošanā, konkrēt vienā likumā, kas tika pieņemts 2014. gadā. Uh, Un um, ir arī uh, sniegti padomi Ungārijas likumdevējiem, kā šo kļūmi izskaust. Un 2014. gadā tika pieņemts veseli trīs likumi, uz tiem jau atsaucās mūsu lūguma raksta autors. Uh, un tie arī lielā mērā atbilst direktīvai par negodīgiem, negodīgām normām uh, līgumos bet mums eh, ir vēl pāragri sniegt kādu atbildi, jo mums ir jāsagaida Ungārijas iestāžu atbilde, vai viņi ir gatavi kādu jaunu likumu pieņemt, vai ir gatavi grozīt jau esošo likumu, lai eh, šo vienu detaļu svītrotu no tā. Es domāju, ka mums eh, tomēr ir jāpagaida atbilda un jāskatās, kāda būs Ungārijas iestāžu reakcija. Ja runājam par tehniskajiem aspektiem, komisija varētu uzsākt pārkāpumu procedūru, bet katrā gadījumā kolēģijai ir jāpieņem lēmums. Es nevaru šeit uh, neko jums pārsteidzīgi atbildēt, jo es nezinu, ko nākamais eh, jaunais komisārs eh, domās par to visu un kā viņš izlems rīkoties. Bet katrā ziņā mēs arī uzmanīgi turpināsim sakot notiekošiem. Paldies! Došu tagad vārdus divām minūtēm lūgumu rakstiesniedzējiem. Tistētēlna. Godāmēt priekšsēdus kundze, paldies par doto vārdu Es ļoti bažīgi uzklausīju deputātu teikto. Mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs. Manā lūgumrakstā nebija runa par e, finanšu krīzi. E, te jau bija e, līguma grozījumi pieņemti e, e it kā situācijas labošanai, taču situācija nav labota. E, miljons 900 tūkstoši kredītlīgumi ir lausti no kredīt iestāžu pār, e, puses, un tas viss ir noticis nelikumīgi. Vairāk kā 50 tūkstoši, gandrīz 120 tūkstoši gadījumos Tagad vēl papildus ir lausti šie e, kredītlīgumi un e, ir atdarbināta e, piedziņa. Kredītņēmēji saņem tādus papīrus kā RS, kad 2000 šveic, šveic franki ir aprēķināti un līdz ar to tiek izsolē likts, uz izsolē likts īpašums. Uh, Eh, mums ir eh, te eh, nav savu mājokļa, ir jāslēpjas, bet šeit ir redzams, cik no manis ir nolaupīts tas, ko uh, jūs teicāt, deputāta kungs, uh, lūdzu vēlreiz izlasiet lūgumrakstu. 300 tūkstoši Ungāri ir cietuši no tā, un ne par to ir runa, ko jūs te nu pat teicāt. Uh, Nav runa par to, eh, vai banku paziņojumi ir bijuši saprotami vai mazāk saprotami. Problēma ir tā, ka šie lūguma laušanas gadījumi eh, ir nelikumīgi un uh, ir iedarbināta izpildu un tā nav apstādināta. Paldies! Muchísimas gracias al peticionario. Paldies lūguma rakstiesniedzējam par ierašanos šodien. Pēc uh, iesniedzēja deputātu un komisijas uzklausīšanas mēs piedāvājam paturēt atvērtu lūgam rakstu un arī informāt, informēt IMCO un EKON komitejas, uh, ja tās jau tika informētas, uh, tiks nosūtīts atgādinājums un tāpat mēs lūdzam komisiju informēt par atbildi no Ungārijas valdības un administrācijas. Uh, Uh, oktobrī, lai mēs varētu cieši sekot šai lietai un lemt pār turpmākajiem soļiem. Runātājai tiek izslēgts mikrofons, un viņi vairs nav. Mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir lūguma raksts numur 0692, kur iesniegosi Karolina Serda Pons no Spānijas attiecībā uz regulu 261 attiecībā uz kopīgiem standartiem par kompensāciju un palīdzību aviosabiedrību pasažieriem gadījumos, kad tiek attiekta iekāpšana vai aizkavējas lidojumi. Šajā sakarā ir arī lūgumraksts 0727, ko ir iesniegusi Vācijas pilsoni par kopīgiem standartiem kompensācijās attiecībā uz iekāpšanas attiekumu vai lidojuma aizkavēšanos no iesniedzējiem neviens nav klāt, un tāpēc var uzreiz dot vārdu komisijas pārstāvim, ko šajā gadījumā Gunteram Ekeram. Thank you and good morning. Paldies. Paldies. Jā, Abi lūguma raksti attiecas uz avio pasažieru tiesību regulu Eiropas Savienībā. Un e, pirmā, e, pirmais lūgumraksts 0692 šķērstvītra 2018 attiecas uz to praksi, ka, piemēram, ir pārdots vairāk biļešu nekā ir vietu lidmašīnā, un e, Karolīna Cērdas kundze saka, ka daudzos lidojumos ir bijusi tāda praksē pagājušā gada gaitā, kad viņa ir vairākas reizes pirkus lidmašīnas biļeti Šī e, virspārdošana, jeb overbooking, e, bieži ir e, sastopama arī Eiropā, un jāsaka, ka bieži vien ir gadījumi, ka cilvēki neierodas uz savu reisu, un ir arī bieži vien izplatīta tāda praksē, ka, piemēram, attiecīgā avio kompānija piedāvā pasažieriem atbilstošu kompensāciju, ja viņi ir ar mieru lidot ar citu reisu. Uh, un eh, tādā veidā, piemēram, pārie pasažieri, kam ir rezervācijas šo lidojumu, eh, var eh, iekāpt lidmašīnā un, ja kāds Un pēc tam arī avio kompānija var šiem cilvēkiem piedāvāt, kādam var piedāvāt lidot ar citu reisu, uh, ja viņš ir gatavs saņemt kompensāciju vai lidot ar uh, citu reisu, var piedāvāt arī apmaksāt nakti viesnīcā. Regulas 14. pantā ir noteikts, ka pasažieri ir jāinformē par viņu tiesībām arī tad, ja viņiem tiek liekts iekāpt lidmašīnā. Nevis tikai tad, kad notiek reģistrācijas konkrēti konkrēto reisu, bet arī jau pie uh, pašiem iekāpšanas vārtiem. Ja Runājot par kompensācijām, vēlētos uzsvērt, ka 2001. gada sākotnējā priekšlikumā, kur tiek runāts par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz kompensācijām un palīdzību avio pasažieriem, ja viņi nevar. Uh, braukt ar kopē ar šo reisu, ir jāpiedāvā augstāks komen, kompensācijas līmenis 750 um, eiro, ja uh, lidojuma garums ir mazāks par 3000 uh, kilometru un 1500 uh, eiro, ja šis lidojuma galamērķis ir tālāk par 3000 kilometru. Un tagad tiek piedāvāti 250 eiro, tagad tiek piedāvāta kompensācija 250 eiro apmērā, ja lidojums, lidojuma galamērķis atrodas uh, tuvāk par pusotru tūkstoti kilometru. Protams, e, ka pasažieriem tas rada nērtības e, un viņi zaudē laiku un naudu. Tiek noteikta minimālā summa, bet nu, tādu maksimālo griestu nav. Uh, Ja, piemēram, pasažieram liedz iekāpt uh, lidmašīnā, kompensācija ir jāizmaksā, un, uh, protams, pasažieris var pieprasīt arī augstāko kompensācijas summu, ja viņam ir radušies kādi kaitējumi saskaņā ar civil likumu atbilstošajā dalību valstī. Un šī pārpārdošana ir izplatīta uh, avio kompānija komercprakse, tā nav aizliegta un saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem skaitļiem apmēram ir 0,1% pasažieru, kas nav varējuši doties ceļā ar uh, konkrēto lidmašīnu, bet uh, ir arī uh, pietiekami daudz pasažieru, kas ir gatavi pieņemt kompensāciju vai lidot ar citu reisu. 2013. gadā komisija pieņēma priekšlikumu par uh, 262 uh, direktīvas grozījumu, lai varētu uh, labāk aizstāvēt pasažieru tiesības. Protams, ir jāņem vērā arī aviokompāniju kapacitāte un um, parlaments joprojām līdz galam nav izskatījuši šo priekšlikumu. Padome priekšlikumu kopš 2015. gada vienkārši ir bloķējusi. Tur nekas nav kustējusi uz priekšu. Paldies! Paldies! Tagad pievērsīšos komitejas locekļiem vispirms Amerikungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es uh, uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks eh, ļoti daudziem uh, ceļotājiem un pasažieriem. Es eh, uzskatu, ka 2001. gadā pieņemtā šī regula par attiecīgām kompensācijām, kas ir šie 250 eiro, ir novecojusi. Un eh, mums ir šodien jāņem vērā gan nepieciešamība sinhronizēt šīs kompensācijas ar šodienas finanšu situāciju un ar šodienas likumdošanu, Un, eh, manuprāt, eh, nu, šie daudzie gadi, kas ir pagājuši kopš šīs regulas stāšanās spēkā, eh, ir iemesls tam, lai mēs domātu par to, kā mēs varētu darīt vēl ērtākus un aizsargātākus šos cilvēkus. Šiem cilvēkiem iespēja ceļot, un, ja ir šādi notikumi, kas saistīti ar ļoti nepatīkamiem gadījumiem, uh, kad e, nu, šie, šīs kompensācijas vispār ir jāsaņem, cilvēkiem būtu viņas jāsaņem. Es uzskatu, ka ņemot vērā to, ka šī regula ir tiešām tik veca, e, no, e, no pieņemšanas brīža būtu nepieciešams atgriezties pie viņas un, at, un tad, tad līdz ar to arī paturēt šo pieprasījumu atvērtu. Muchísimas gracias. Paldies. Kā, tā kā iesniedzēja nav klāta, mēs uzklausījām komisiju un deputātus. E, prezidentūra aicina atvērt, e, paturēt atvērtu lūgumu rakstu. Un tā kā ir. ir ir uz rezultātiem ir jābūt pieejamiem 19. gadā, mēs pieprasīsim jaunus datus un attiecībā uz eh, šo logumrakstu mēs gaidīsim eh, rezultātu no komisijas. Tāpat arī komitejās IMCO un TRAN E, kas ir informētas, bet mēs varam informēt arī jūriju komiteju attiecībā uz šīm darbībām. To piedāvā prezidentūra. Tāpēc vēlos pateikties e, visiem par šī punktu pabeigšanu. Varam pārīt pie nākošā, kas ir logumraksts 0165, ko iesniedzis Mario Bergers Vāt no Vācijas pār pasažieru izslēgšanu no atgriešanās lidojuma, ja nav izmantots turpceļš. E, Lūgum raksta nav klāt, mēs uzreiz tāpēc varam uzklausīt e, komisiju šajā gadījumā Guntera Ekerkungu. In the petition. Lūgum rakstā 168 iesniedzējs sūdzas par faktu, ka ir iegādājis nemainām atpa, turpat pakaļ ceļbiļeti, bet e, līdzsabiedrība atteic iekāpšanu atgriešanās lidojumā, jo viņš nebija izmantojis turpceļu. Līdz ar to tā, viņš tika uzskatīts kā neieradies uz lidojumu. Pašreizie notikumi. Uh, kā to norāda Regula 261, neaizliedz eh, tā saucamo neierašanās praksi vēl jo vairāk ņemot vērā interpretatīvās vadlīnijas, ko ir gatavojis komisija, ka tad, ja uh, pasažieru rīcībā ir turpat pakaļ biļete, uh, E, neierodas uz izlidojumu, e, tas nedod iespējas atteikt iekāpumu regulas izpratnē. Tomēr patērētājiem jātiek skaidri informētam par līdzsaviedrības pārvadāšanas noteikumiem, biļetes iegādes brīdī un arī neierašanās uh, sekām. Komisija apzinās eh, patērētāju bažas par to, ka atsevišķi pārvadātāji varētu neskaidri norādīt pārvadājumu noteikumos, ka ja netiek izmantots konkrēts lidojums, tad atpakaļ lidojums var tikt atcelts. Tomēr uh, Eh, komisija apzinās arī to, ka vairākas līdzsabiedrības Eiropā pieprasa pasažierus sniegt informāciju, ja tie ir iecerējuši neizmantot kādu daļu no eh, segmentiem. Komisija skatīja šo jautājumu jau 13. gadā un eh, piedāvā grozīt regulu 261. Priekšlikums apstiprina, ka pasažierim nedrīkst atteikt lidojumu atpakaļ ceļā, tāpēc, ka tie nav izmantojuši eh, turpceļu biļeti. Priekšlikums vēl nav pieņemts eh, eh, no likumdevēja puses, tāpēc arī šāda neierašanās politika nav viscaur spēkā Eiropas Savienībā. Nekādu neierašanās gadījumos nevar tikt uzskatīti par saistošiem un būtiskiem tiesām. Atsevišķas līdzsabiedrības dod iespēju pasažieriem izmantot atlikušo biļetes segmentu, ja ir eh, pie, informācija saņemta vai eh, patērētājs ir informēts. Paldies! Eh, tagad dodu vārdu komitejas deputātiem Amerikungs. Paldies, priekšsēdātājs kundze. E manuprāt, ņemot vērā aviokompānijas starpvalstu e, šo pārvadājumu līmeni, būtu ļoti svarīgi precizēt šo regulu 261 e, e, un šīs prasības aviokompānijām, jo laika posms no 2004. gada, kad attiecīgā regula tika pieņemta, ir pietiekami ilgs, lai šodien aktualizētu vispārējos principus, kas aizsargātu pasažieru intereses, izmantojot šos iegādātos lidojumus. Tiesvedības, kas, par kurām mēs šobrīd saņemam informāciju, kas notiek dažādās eh, Eiropas Savienības valstīs, nevarētu būt par pamatu, kad mēs šo jautājumu varētu atlikt. Es eh, uzskatu, ka arī šajā gadījumā regula, kas ir no 2004. gada, ir pietiekoši eh, ilgi jau darbojusies, lai mēs varētu vēlreiz precizēt un aizsargāt attiecīgi tos pasažierus, uh, Eh, nu, kuriem eh, ir eh, nepieciešams izmantot kādu iemeslu pēc arī citus lidojumus. Es uzskatu, ka šādu, šādu pieprasījumu vajadzētu turēt atklātu, līdz mēs nonākam pie kādu konkrētu secinājumu. Perfekto, como no hay ninguna más. Tā kā vairāk neviens nav pieteicies izteikties. Esam iepazinušies ar lūgumu rakstu, esam iepazinu, uzklausījuši komisiju un klātesošos deputātus. Prezidentūra aicina paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu. Jau ir nosūtīts šis teksts TRAN komitejai, un tāpēc mēs atkal to nosūtīsim TRAN komitejai atkārtoti Savukārt no komisijas esam lūguši aktualizētu informāciju, jo, kā jūs mūs informējāt, nav pieņemti regla, regulas grozījumi, gaidot jauno leģislatīvo tekstu un lūdzām komiteju sniegt mums informāciju par jaunajiem leģislatīvajiem priekšlikumiem šī lūgums raksta sakarā. Paldies, un tagad varam pārēt pie nākošā 23. punkta, kas ir lūguma raksts, ko ir iesniedzis Alfonso Rodrīgas Sančes no Spānijas. Lūguma raksts numurs 0202 218 par vietu ierādīšanu zemu izmaksu eh, līdzsabiedrībās eh, un prasību eh, to neveikt par papildu samaksu. Rodrīgas kunga rīcībā ir 5 minūtes, lai izklāstītu savu tekstu. Senjora, senjora. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pirmkārt, es vēlos pateikties jums par iespēju uzstāties šajā komitejā, lai varētu izklāstīt problēmu vai problēmas, ar kurām saskaramies zemo izmaksu līdzsabiedrībās, ir tīpaši Ryanair, un pieprasīt lietotājiem e, tiesības izmantot savas iespējas, jo ir šīs līdzsabiedrības uzsākušas e, Eh, veselu cīņu, it kā no vienas puses eh, samazinot lidojuma izmaksas, bet neatsakoties no citiem peļņas avotiem un pieprasot maksājumus pār pakalpojumiem, kuri eh, līdz šim bija iekļauti biļetes cenā. Tādā veidā zemo izmaksu līdz sabiedrības gūst peļņu nevis pār biļetes cenu, bet pār citiem maksājumiem. Rienēra un citas kompānijas ir pārveidojušies pār uh, eh, tādiem veidojumiem, no kuriem var sagaidīt visu. Uh, šāda veida maksājumi, kas uh, tiešā veidā neskar pasažierus, ir novedis pie tā, ka lidot šodien ar draugiem vai ģimeni ir ļoti riskants pasākums, jo var izrādīties, ka lēta biļete kļūst par ļoti augsta tarifa biļeti. Šodien lidot ar Ryanair ir piemērots tikai piedzīvojumu meklētājiem, kas dodas ceļā bez bagāžas un bez konkrēta galamērķa. E, pat kā patērētāja pārstāvis vēlos jūs informēt, ka šī kompānija 90% sūdzību e, Es, par šo kompāniju ir 90% sūdzību no visiem pārvadātājiem. Tāpat arī ar savu attieksmi un žestiem tā var ļoti sarūktināt patērētājus gan ceļojuma sākumā, gan beigās. Sākotnēji bija iekā, iekāpšanas kartes eh, izdrukāšana par 60 eiro, pēc tam sekoja bagāžas, tāda rokas bagāžas. Eh, un tagad eh, mēs esam šeit, tā ir vienas rezervācijas personu nodalīšana. Riena ir piešķir atsevišķas un nodalītas vietas vienas rezervācijas turētājiem, uh, un automātiski parādās e, paziņojums, ka ja jūs neesat apmierināti ar piešķirtajām vietām, varat tos mainīt par iepriekšēju samaksu, kas var iet no 9 līdz 30 eiro atkarībā no izvēlētās. Mm Eh, vietas tipa. Šai kompānijai nav nekādu problēmu sadalīt ģimeni ar eh, nepilngadīgiem bērniem, neatkarīgi no vecuma. Iedomājieties, kas būtu, eh, kas, kā jūs justaties, justos, ja jums būtu jāceļ, jāceļ atsevišķi no sava laulātā vai saviem bērniem. Kā justos jūsu ģimenes locekļi, ja kādā ārkārtas situācijā pieaugušais sēž 8. rindā un bērni 15. un 27. Kā jūs tās tēvs vai vai māte, kas dodas ar 10-11 gadīgu bērnu lidmašīnā, kur un atrodas katrs savā lidmašīnas salona galā. Iedomājieties, kā jūtas ģimene, kurās, ar kuru kopā ceļo kāds invalīds vai ar kādām psiholoģiskām problēmām. Tas notiek šodien ikdienā. Pietiek ar sociālajiem tīkliem, kur ģimenes pārstāvji izklāst šādas situācijas, kuras atsevišķos gadījumos ir izraisījušas strīdus ar apkalpes locekļiem, bet šodien e, mēs to varam uzskatīt tikai par šantāžu, lai gūtu lielāku peļņu. Tāpēc, godējumie deputāti, uh, Šī līdzsabiedrība rada visai nērtu situāciju, lai pieprasītu no pasažieriem maksāt ievērojumas summas, ja tie vēlas ceļot ērtākā veidā. Problēma ir kompānijas attieksmē, kura neparāda nekādu izpratni, gluži otrādi, un tas tikai, lai paturētu savu peļņu. Tāpēc šīs kompānijas lietotāji lūdzam parlamentu atbalstu, eh, izveidot nepieciešamo mehānismu, lai zemo izmaksu kompānijas mainītu savu attieksmi, kļūtu humānākas pret saviem pasažieriem. Priekšsēdētāji, godējumi deputāti, patērētāji lietotāji uzrunājumi jūs, ja jūs sakārtotu biļešu pārdošanas un rezervēšanas noteikumus, un lai noteiktu pienākumu līdz sabiedrībām, kas eh, strādā Eiropā eh, eh, būtu pienākums vienas rezervācijas pasažieriem piešķirt vietas blakus vai nu vienā rindā vai um, ko nodala Eh, vai ejas katrā pusē, bet lai šiem pasažieriem būtu iespēja ceļot kopā. Eh, tas ir ļoti būtisks solis, eh, un, un mēs lūdzam vairāk nekā nesaistošu ieteikumu. Paldies par uzmanību un veiksmi jūsu lēmumu pieņemšanā. Paldies, Rodrīgas kungs. Tagad dodu vārdu Eiropas komisijai un dodu vārdu Pēteram Sorensenam. Chair, Godājumie deputāti, Rodriks eh, Sančes kungs, labrīt! Atbildot uz šo lūgumrakstu ir eh, jānorāda, ka ir divi konteksti - komerciālās prakses un drošības konteksts. Un eh, mana atbilde šodien skar drošību, tāpēc, ka nav e, juridisku vai citu noteikumu attiecībā uz komercpraksi. Šādi praksē ir jānotiek ja tikai caurskatāmā veidā, lai patērētājs pilnībā apzinātu uh, par to, ko viņš iegādājas, bet tagad eh, par drošību runājot, ir specifiski noteikumi līdz sabiedrībām, kas ir izklāstīti attiecībā uz pasažieru izvietošanu, un tie ir atrodami regulā 965 pār tehniskajām pracībām un administratīvajām procedūrām eh, gaisa koģa eksploatantiem. Pirmajā instancē Līdzsabiedrībām ir jānosaka izvietošanas procedūras, lai pasažieri tiktu izvietoti tādā veidā, ka tiktu nodrošināta eh, drošība uz borta un lai ārkārtas gadījumā tie eh, veicinātu un nevis apgrūtinātu evakuāciju. Šie noteikumi nav perspektīvu raksturi, ņemot vērā dažādo gaisu kuģu veidus, kas tiek izmantoti un dažādos pakalpojumus un servisu līmeņus, kas tiek piemērots. Tomēr šīs procedūras ir jāapstiprina nacionālajās kompetentajās iestādēs kā daļa no kopējām drošības procedūrām e, gaisa kuģa eksploatanta apliecībām. Papildu šiem noteikumiem jūs šajos noteikumos atradīsiet nosacījums attiecībā uz īpašu e, kategoriju pasažieriem. Tādas ir vairākas. E, gan pasažieri ar eh, invaliditāti, nedzirdīgi, neredzīgi, bet tas a, arī jāņem vērā šīs lūguma raksta procesā šeit ir notiekuma attiecībā uz zīdaiņiem līdz 24 mēnešiem, uz bērniem bez pavadītāja vecumā no 2 līdz 12 gadiem. Un atzīstot to, ka lūgumraksts specifiski neskār nepilngadīgā bezpavadītāja gadījumu, bet e, norāda uz iespējamu nodalīšanu pasažieriem, ir tomēr jānorāda, ka ir e, prasības, kas e, šeit ir spēkā, paliek. E, vietu ierādīšana, ko izmanto līdzsabiedrība šajās procedūrās, norāda, ka bērns, kas ceļo ar e, pasažieru vai kādu īpašu pasažieru kategoriju, ir jānovieto e, pavadošajai personai blakus pieaugušajam. Ja kādiem eslu pēc to nevar izdarīt. E, līdzsabiedrībai ir savās procedūrās jāiekļau procedūras, kas dod iespēju minimālai šo cilvēku, e, šo pasažieru nodalīšanai, kas var būt viena vietu rindā vai viena eja no pavadāmās personas. Kopējais princips šeit ir tāds, kā īpašo kategoriju pasažieru pārvadāšana notiek saskaņā ar noteikumiem, kas paredz līdz gaiskuļa un tā iemītnieku drošību. Galvenais apsvērums ir drošība, kas gūst pārsvaru komerciāliem apsvērumiem un praksi, tāpēc mēs šodien nevaram kontrolēt līdzsabiedrību komerciālās prakses, bet mēs varam panākt to, lai viss noris, noritētu drošā veidā gaisa kuģim, līdzsabiedrībai un gaisa kuģa izmantotājiem. Paldies! Muķisimā. Paldies! Un tagad mēs varam dot vārdu komitejas deputātiem, dodu vārdu Amerika kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. E, Rod, Rodrīgas Sančes kungs, es arī pilnīgi saprotu jūsu vēlmi e, uzlabot e, to lidojumu kvalitāti, kas ir gan grupām, gan arī ģimenēm. Uzskatu, ka par to ir jācīnās. Tai pašā laikā uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienības tiesība akti, kas eh, šodien ir spēkā un kas pietiekami detalizēti reglamentē aviosabiedrību pienākums, arī attiecībā pret šīm īpašajām pasažieru grupām, par ko arī runāja Eiropas komisijas pārstāvis, tie ir šie zīdaiņi līdz 24 mēnešiem, tie ir bērni līdz 12 gadiem, un eh, Es nekādā gadījumā negribētu uzskatīt sevi par uh, kādu savie kompānijas vai Ryanair vai kādas citas advokātu, bet, manuprāt, eh, šodien ir pietiekami daudz regulējošu dokumentu, kas regulē šo, eh, šīs prasības Eiropas Savienības līmenī, un pieņemt vēl kādas jaunas, manuprāt, nav nepieciešams uh, Eh, ņemot vērā to, ka, kā jau minēja Eiropas komisijas pārstāvis, tas eh, lielā mērā varētu skart arī tieši šo komerciālo nedrošības pos, pusi. Par drošību mums visiem ir jādomā, un tas ir ļoti būtisks un pats būtiskākais aspekts, bet, eh, manuprāt, šī, šī prasība vēl papildus nu, paredzēt vietas blakus E, nu, viņa nebūtu jāregulē ar Eiropas Savienības papildus regulām, un es piedāvāju slēgt šo e, petīciju. Muchísimas gracias. Ahora tiene la, la palabra. Paldies, un dodu tagad vārdu lūgumu rakstiesniedzējam e, Rodrigo Sančesam. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām ir regula, kurā ir runa par eh, zīdaņiem līdz 24 mēnešu vecumam, kurus ir jāpavada pieaugušiem, bet eh, šeit parādās pretruna, jo šeit ir runa par nepavadītajiem, eh, nepilngadīgajiem, ko pavadītu pieaugušais. Līdz ar to šeit nav runa par to, ko mēs runājam. Mēs runājam ne par zīdaiņiem, ne par nepavadītajiem eh, nepilngadīgiem, kur atsevišķs re, regulējums, bet ir runa par eh, ģimenēm ar bērniem no 8 līdz 10 gadiem, kas ir nepilngadīgie, bet kuri nevar ceļot kopā ar ģimeni. Un šeit ir uh, E, drošības jautājums. Tāpat arī šeit ir jāiekļau personas ar invaliditāti, kas varbūt neredzama, jo iedo, kas varētu notikt ar, piemēram, e, šī e, persona, kas cieš no šizofrēnijas, kas cieš no invaliditātes, kas nav redzama, bet ko ģimene nav paziņojusi sabiedrībai. Šeit varētu varētu parādīties ārkārtīgi nopietna drošības problēma lidojuma laikā. Tāpēc mēs nepieprasām un nevēlamies to, lai pasažieri ceļot ārtākos apstākļos, viņi var par to samaksāt un to darīt, bet izvairīties no nopietnas drošības problēmas, kas nav ņemta vērā. Ir skaidrs, ka pastāv ieteikums um, no parlamenta, bet nav tas ar obligātu raksturu un netiek izmantots. Un veidojas ļoti daudzas problēmas, kas var ietekmēt lidojumu drošību. Tāpēc aicinu pārskatīt lēmumu un paturēt lūgumu rakstu atvērtu, jo mēs nevaram e, nonākt pie ļoti nopietnām problēmām, ja līdz sabiedrības turpina nodalīt ģimeni tikai tāpēc, lai gūtu lielāku peļņu, jo tas ir vienīgais viņu vadmotīvs. Paldies! Paldies! Un esam uzklausījuši tagad lūguma rakstiesniedzējus, eh, eh, deputātus un komisiju. Prezidentūras eh, priekšlikums ir atstāt atvērtu lūguma rakstu. E, komisija norādīja mums, kādas ir komercprakses e, un kādas ir, kāda ir drošības aspekti. Pēc tam, kad uzklausījām lūgumu rakstu iesniedzēju un komitejas deputātus, mēs lūgsim TRAN komitejai sagatavot atzinumu, lai stiprinātu patērētāju aizsardzību komerciālajās praksēs, un šajā gadījumā es vēlos pateikties Rodriges kungam, un eh, tāpat vēlos pārliecināt vēlreiz jūs, ka mūsu komiteja aizstāv patērētā intereses, Eiropiešu intereses attiecībā pret jebkuru pārkāpumu, pret tiesību pārkāpumu un Eiropas likumdošanas eh, pārkāpumiem. Tāpēc paldies, ka esat šodien kopā ar mums, par jūsu laiku un par jūsu sagatavotajiem lūgumrakstiem un aizstāvību ģimenēm, kuras izmanto līdzsabiedrību pakalpojumus. Paldies, un tagad mēs pāriesim pie nākošā lūgumraksta, kas ir 24. darba kārtības punkts numur 5219, ko iesniegusi Barbara Klīneri no Vācijas attiecībā uz migrācijas jautājumiem Grieķijā Samosas salā. Pieteicēja nav ieradusies, tāpēc uzreiz dosim vārdu komisijai Katerīnai Estamātī. Thank you. The petition refers. Uh, Paldies. Barbara Klīneres kundze atsaucas uz lielo migrantu skaitu, kas ir sastopams Samosas salā Grieķijā un stāsta par to, uh, nu, kā norisinās gan migrantu, gan vietējo iedzīvotāju ikdiena uz šīs salas. Un, uh, Lūguma rakstā autore eh, lūdza izmantot eh, solidaritāti Eiropas Savienībā, garantējot labāku migrantu sadalījumu pa visām Eiropas Savienības dalību valstīm un eh, lūdza arī piešķirt vairāk līdzekļu šo grūtību atrisināšanai. Ir Eiropas Savienības likumdošana par patvērumu un patvērumu tiesībām Eiropas Savienībā. Uh, ir noteikts, kura dalība valsts uh, ir atbildīga par patvēruma uh, iesniegumu izskatīšanu konkrētajā gadījumā. Protams, ir jāizmanto atbilstoši mehānismi, lai nebūtu tā, ka, piemēram, kādā dalība valstī ir milzīgs bēgļu skaits un citā nav gandrīz nemaz. Vēl gan nav uh, panākta vienošanās par bēgļu sadalījumu ir jāpieņem lēmums līdz likumdevējiem, parlamentam un padomēji. Komisija vairākas reizes ir atkārtojusi, ka visām dalību valstīm ir jāuzņem savu atbildības daļu, ir jābūt solidārām citai pret citu, lai panāktu progresu šajā jomā, bet joprojām vienošanās joprojām nav panākta komisija lūdza dalību valstīm rīkoties ad hoc kārtībā, brīvprātīgi pārvietojot šos cilvēkus. Eiropas Savienība kopš 2015. gada ir sniegusi finanšu palīdzību Grieķijai 2 miljārdu eiro apmērā, pat vairāk, lai palīdzētu risināt šīs problēmas. Mēs esam arī uh, nākuši tālākā Grieķijas uh, varas iestādēm uh, daudzējādos aspektos, uh, lai palīdzētu izmitināt, uzņemt bēgļus, uh, sniegt viņiem medicīnisko palīdzību, aizsargātu mazgadīgos un tā tālāk. Komisija Alāž ir gatava palīdzēt tehniskā veidā, uh, sniedzot finansiālo palīdzību, uh, iestādēm, tad, kad tas ir nepieciešams, protams, neaizmirstot to, ka Grieķija ir um, atbildīga par uh, šo problēmu risināšanu un arī uh, tai ir uh, jātiek galā ar uh, bēgļiem. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Уважаеми колеги, Днес замества моят колега Емил Радев, който за съжаление... Адемо Кукс. Labdien! Es šodien aizstāju Rādeva kungu, kurš diemžēl nevarēja šodien ierasties. Mēs, ETP grupa, ļoti labi saprotam, ka situācija Samosas salā patiešām ir samilzusi, ņemot vērā lielo migrantu skaitu, kas tajā ir ieradies. Mēs nu pat dzirdējām Eiropas komisijas atbildi. Komisija ir rūpīgi novērojusi situāciju un ir sniegusi gan tehnisku, gan mm, finansiālu palīdzību tai. Lūguma raksta autore aicina ES institūcijas darīt vairāk un atbalstīt uz vietas migrācijas iniciatīvas, eh, lai nevajadzētu investēt eh, daudz naudas neprioritārās zonās. Saskaņā ar autori viena no neprioritārajām teritorijām ir investīcijas vietējā jūrniecības muzejā. Tiek pieminēti arī divi Eiropas uh, fondi, migrācijas iniciatīva atbalsta fonds un arī eh, fonds, no kur tiek piešķirt līdzekļi jūrniecības muzejām, bet tie ir divi atšķirīgi fondi, tā tad nevaram pārskaitīt līdzekļus no viena uz otru. Tas noteikti ir jāņem vērā. Tāpat gribēju piemetināt, ka jaunā Grieķu valdība strādā pie labāka um, mē, bēgļu pārvietošanas plāna. Tas noteikti situāciju uh, uzlabos arī uz citām Grieķu salām. Grieķijas valdība ir gatava ieviest pasākums. Protams, tas prasīs zināmu laiku, bet uh, noteikti uzlabojumi ir prognozējami. Ņemot vērā visu iepriekš izklāstīto, ETP grupa uzskata, ka lūgumraksts ir jāslēdz. Paldies! <clears throat> Muchísimas gracias. Paldies. E, Nikot vārds Nikolajam Ālā Vanasam. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τον συνάδελφο που πήρε το Paldies par man doto vārdu. Es tomēr atļaušos oponēt iepriekšējiem runātājiem. Mums ir jāpatur lūguma raksts atvērts. Šeit izklāstītā situācija uh, stāsta par migrantu, bēgļu dzīvi, kas dzīvo briesmīgos apstākļos Samosas salā, pārpildītās nometnēs, un mēs nerunājam tikai par Samosu, ir jāpiemina arī uh, Lēzos sala un arī citas uh, salas, kas atrodas Egejas jūrā. iepriekšējās valdības migrācijas ministrs uh, nedarīja pārāk daudz lietas labā situācija. Tagad ir mainījusies, it sevišķi vasarā ir ieradies vēl lielāks migrantu skaits, un šajos uzņemšanas punktos uh, cilvēki netiek galā, lai reģistrētu visus uh, jaunpienācējus. Tur ir aptuveni 5000 cilvēku, kas ir ieradušies Samosas salā, un arī Lesbosas salā situācija ir patiešām bēdīga. ja tas turpināsies tādā garā, un, protams, jādomā arī par situāciju izcelsmes valstīs, kādēļ šie cilvēki vispār pie mums ierodas. Daudz ierodas arī tādēļ, ka viņu valstī ir karš, un, ja mēs neko nedarīsim lietas labā, arī nepalīdzēsim izcelsmes valstīm, nekas uz labo pusi nemainīsies. Nu, paskatieties arī uz Turcijā notiekošo. Un šie cilvēki turpinās ierasties uz Grieķiju, un uh, ir pietiekami daudz uh, arī uh, nepilngadīgo, kas ceļo vieni paši, ir jāgroza eh, Dublinas regula vai ir nepieciešama jauna regula. Mums ir jārunā, eh, mēs, eh, diemžēl, nevaram prognozēt situācijas uzlabošanos tieši pretēji. Frontex un NATO kūģi patrulē vidusjūras ūdeņos, bet arī tie neko nav panākuši. Grieķijas valdība teica, ka situācija uzlabosies un ka patvērumu iesniegumi tiks ātrāk izskatīti. Jā, labi, mums ir. Uh, jāstrādā, bet uh, uzņemšanas punkti ir jāslēdz, migranti ir uh, jāizved uz kontinentālo Grieķiju un uh, ir arī uh, jākonstatē, no kuras valsts viņi nāk. Ir jāatļauj arī ģimenes atkal apvienošanās un jāparūpējas pirmām kārtām par uh, šo nepavadīto uh, mazgadīgo likteni. Viņus nedrīkst vienkārši kaut kur ieslēgt un uh, nerūpēties par viņiem. Protams, visu šo pasākumu dēļ eh, Grieķija cieš, un mēs ciešam arī taupības pasākumu dēļ. Mums ir jāslēdz šie uzņemšanas centri. Paldies! Muchísimas gracias. Paldies, Liels, un tagad eh, dodu vārdu deputātam Agijas Salībām. Esmu no robežvalsts un pilnībā saprotu iesniedzēju bāžas. Jūs balstāties uz solidaritātes principu. Solidaritāte migrācijas gadījumā nav ievērota. Mēs runājam par Dublinas pārskatīšanu jau gadiem ilgi. Pa to laiku mūsu jūrās notiek traģēdijas. Un mums ir jā. Ja saņem vairāk palīdzības no dalību valstīm pie robežām, lai mēs varam tikt galā ar šīm traģēdijām. Tāpēc aicinu komiteju atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Paldies! Paldies! Un Iepazīstoties ar lūgumu rakstekstu, noklausoties iet, e, iesniedzēju, deputātus un komisiju, prezidentūras priekšlikums ir paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu. Mēs e, nosūtījām informāciju par šo lūgumu rakstu uz Lībē 13. jūnijā 19. gadā un e, Turpinām sekot stāvoklim Grieķijas salā, piedāvāju tehnisko, finansiālo un citu palīdzību Grieķijas lēmējstādēm, lai mazinātu esošo migrācijas spiedienu. Un it īpaši pēc tam, kad komisija ir piedāvājusi leģislatīvu paketu, lai pārskatītu e, patvērumu sistēmu un ņemot vērā to, ka. E, stāsies darbā jauna komisija, mēs atstātu šo lūgumu rakstu atvērtu, lai komisija mūs turpinātu informēt par visu leģislatīvo paketi, kas ir atvērta, kā arī, kā jau mēs to lūdzām Lībe komiteju, lai mūs informētu par visu jauno leģislatīvo darbu, kas tiks paveikt šī temata sakarā. Tāda ir prezidentūras doma priekšlikums, un mēs varam pāriet pie nākošā 25. punkta, kas ir lūgumraksts, ko ir iesniedzis Itālijas pārstāvis attiecībā uz e, veselības, piekļuvu veselības aprūpēji personām bez dzīvesvietas. E, iesniedzēji nav klāt šodien, tāpēc dodu vārdu uzreiz komisijai vispirms. Uh, no komisijas Jose Finherestro. Eh, Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie komis, komitejas locekļi. Es eh, divās daļās eh, sadalīšu savu uzstāšanos sākumā par sociālo politiku un beigās arī pastāstīšu, kas ir noticis pēdējā laikā. Mēs saprotam, ka uh, ir jācīnās pret sociālo atstumtību un esam patiešām noraizējušies, ka pēdējo uh, gadu laikā ir ļoti pieaudzis uh, to cilvēku skaits, uh, kas ir bez pajumtes. Uh, Somija šeit ir vienīgais izņēmums. Protams, mums pret to ir jācīnās un uh, cīņa pret nabadzību ir uh, viena no sociālās politikas prioritātēm. Jārunā arī par sociālo tiesību pīlāru pīlāra galvenajiem principiem. Es gribēju atgādināt, ka saskaņā ar līgumu komisija nevar iejaukties sociālās politikas un sociālā atbalsta mehānismu izveidē dalību valstīs. Tas ir dalību valstu kompetencija joprojām. Bet ņemot vērā līguma atvēlētās kompetences, mēs varam atbalstīt dalību valstis cīņā pret nabadzību un pret cilvēku nonākšanu uz ielas. Mums ir jārunā par uh, labāk mājokļu politika, un mēs uh, lūdzam uh, dalību valsts izmantot ES uh, finansējumu, piemēram, arī sociālā fonda līdzekļus, un tādā veidā saskaņā ar Eiropas pusgadu mēs turpinām novērot situāciju dalību valstīs, lai nebūtu cilvēkam nav mājvietas. Pēc mūsu nosūtītās rakstītās vēstules institūcijas ir vienojušās par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un tā principu ievērošanu, tajā skaitā 19. principu tiesībām uz mājvietu. Un pēdējo gadu laikā mēs aizvien vairāk uzmanības pievēršam tam, kāda ir situācija dalību valstīs, un arī Eiropas pusgada analīze parāda, ka problēma kļūst aizvien nopietnāka. It sevišķi eh, pirmām kārtām ir jāparūpējas par eh, mājokļa nodrošināšanu sevišķi vārīgām sabiedrības grupām. Un astoņās dalību valstīs ir bijušas īpaši liels problēmas un eh, četrās no tām galvenokārt ir grūtības šajā jomā piesaistīt investīcijas. Un komisija turpina diskutēt ar dalību valstīm par paraugu prakses apmaiņu, lai cīnītos pret uh, uh, cilvēku nonākšanu uz ielas. Tagad ir bijušas arī tikšanās Somijas prezidentūras ietvaros un uh, Turpmāk mēs arī atbalstīsim dalību valsts visos to pūliņos, lai cilvēkiem būtu piekļuve viņu pamatiesībām, un mēs vēlamies nospraust prioritātes, kas papildināsim ar instrumentiem, lai varētu tās īstenot. Un, ja mēs runājam par pamatiesību īstenošanu pamatiesību hartā ir noteikts ka cilvēkiem ir tiesības uz māju vietu, tas ir teikts 34. pāntā, un tas ir saskaņā arī ar uh, privātos dzīves tiesībām, m, mm, ņemot vērā atbilstošo ēst tiesas spriedumu. Dalību valstīm ir jāizteno Eiropas Savienības likumdošana, un pamatiesību harta ir tās sastāvdaļa. Komisijai nav tiesību iejaukties dalību valstu kompetencēs uh, un arī Vēlēšanu likuma piemērošana attiecas eh, ir, ir tieši dalību valstu iestāžu kompetencē. Lai cilvēki varētu justies kā pilntiesīgi sabiedrības locekļi, ir 2014. gada direktīva arī par banku kontiem, lai eh, pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām būtu iespēja atvērt bankas kontu. Un, piemēram, Itālijā ir ehm, tādi īpaši banku konti, grūti cilvēkiem ar um, sliktākiem ienākumiem, uh, lai viņi varētu šos kontus izmantot par velti. Paldies! Jā, Paldies, un tagad dosim vārdu komitejas deputātiem Ždānoks skundze. Uh, Paldies, priekšsēdētājs skundze. Diemžēl uh, lūguma raksta autors nav klāt. Lūguma raksts ir visai izsmeļošs un arī interesants. Jāsaka, ka komisijas atbilde nav pilnībā a, apmierinoša. Lūguma raksta autors ir bezpajumtnieks, bet viņš pirmām kārtām runā par savām sociālajām un politiskajām tiesībām, ņemot vērā to, ka viņš ir šādā situācijā, ka viņš ir bezpajumtnieks. Protams, ir jācīnās pret nabadzību, pret uh, bezpajumtnieku statusu, bet Un, uh, ja cilvēks ir bezpajumtnieks, tas nenozīmē, ka viņam ir jāatsakās no savām sociālajām un politiskajām tiesībām, piemēram, ja viņš nav reģistrēts vēlētāju reģistrā. Mums noteikti ir jārīkojas. Lūgumraksta autors ir norādījis, ka viņam ir grūtības saņemt identitātes karti, kā arī citus dokumentus, lai viņš varētu būt gan sociāli, gan politiski aktīvs sabiedrības loceklis. Es liktu priekšā veikt pētījumu par šo jautājumu, kā dalību valstis risina šos jautājumus. Ko dara ar bezpajumtniekiem? Kā garantē viņu tiesību ievērošanu? Es zinu, tas nav īsti minēts eh, lūguma rakstā, kāda ir iespēja piedalīties vēlēšanās, bet, piemēram, manā valstī Latvijā Ja, piemēram, esat ārvalstnieks, jums ir jābūt reģistrētam vienā valstī, lai piedalītos Eiropas vēlēšanās. Nu jā, ja runājam par pašvaldību vēlēšanām, ir jāzina, kurā vietā cilvēks dzīvo, bet ja viņš dzīvo eh, kādā citā Eiropas Savienības valstī, kādēļ ir jābūt obligāti pierakstam vai reģistrācijai dzīves vietā nu, varbūt var citādā veidā pierādīt, ka viņš eh, dzīvo konkrētajā valstī un ka viņš ir spējīgs piedalīties vēlēšanās. Ar to būtu gana, nu, kaut vai e Eiropas parlamentu vēlēšanām. Šis dzīves vietas pieraksts eh, man šķiet, nu, Vai obligāti tas ir vajadzīgs, es īsti nezinu. Es piedāvātu paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu un varbūt kopīgi ar Lībe mēs pat varētu pētījumu pasūtīt. Paldies! Gracias, viceprezidenta. Paldies, vicepriekšsēdētāji, un tagad dodu vārdu no Tautas partijas eh, kolēģim. Dargie kolēģi, <clears throat> es domāju, mums ir jāpateicas līgumrakstiesniedzējiem, ka ir griežies pie komitejas, tas nebija, komisijas tas nebija, eh, pie komitejas tas nebija vienkāršajā gadījumā, bija nopietni šķēršļi jāpārvar viņam, un es domāju, ka bez pajumtniekiem, jebkurā gadījumā tās eh, personīga tra traģēdija, šis stāvoklis, tā izveidošanās, eh, kas ir to izraisījusi. Nav šaubu, ka šādiem pilsoņiem Eh, daudzas viņa tiesības ir grūti īstenot, jo viņiem nav eh, personas apliecinošu dokumentu, nav oficiālas dzīves vietas. Tā ir grūti izmantot eh, daudzus pakalpojumus un pilsoņu tiesnības pilnā mērā īstenot, nemaz nerunājot par sociāliem pakalpojumiem un to saņemšanu. Arī banka bankas eh, kontu atvēršanu vai citu. Eh, mēs novērtējam Eiropas tautas eh, komisijas pūliņas Eiropas tautas partijas um, vārdā, ka tā vēlas risināt šīs problēmas un mēs par to priecājamies un to apsveicam, bet ir vērts arī padomāt Eh, par to komisija eh, ir rosinājusi, lai dalību valstis eh, nodrošinātu bezpajumtniekiem vismaz minimālo tiesību kopumu, lai tie varētu izmantot vismaz minimālu pakalpojumu kopumu, piemēram, bankas konta atvēršanu lai eh, tādējādi tika nodrošināta arī viņiem iespēja izklūt, kļūt no šī nepatīkamā stāvokļa. Pašreiz eh, es domāju, ka lūgumrakstu vajadzētu slēgt, bet es aicinu uh, komiteju turpināt dialogu Eh, par eh, bezpajumtnieku eh, stāvokli un dialogu arī ar dalībvalstīm šajā jautājumā. Mums būtu nepieciešams Eiropas līmeņa solidaritāti parādīt šajā jautājumā, un arī Eiropas komisijai šeit būtu svarīgs darbs darāms. Paldies! Muchísimas Liels paldies! Un pēc komisijas uzklausīšanas, iesniedzēju un deputātu uzklausīšanas mūsu priekšlikums ir, ņemot vērā to, ka šis temats pamatā ir dalībvalstu kompetence un ka e, komisija ir ņēmusi, pieņēmusi zināšanai atsevišķos aspektus un arī uh, ņemot vērā personas bez dzīves vietas, kuras Itālijā vai citās valstīs un kāds ir konkrētais stāvoklis, un ņemot vērā pūliņus, kas ir pielikti sociālajā pī, pīlārā personām ar sociālo atstumtību, ņemot vērā to, ka mēs sagatavosim jaunu komite, e, tīs, komisijas ziņojumu nākošā gada februārī, kurā tiks publicēti dati par personām bez dzīves vietas, sociālo pilāru, um, ehm, un personam uh, izslēgšanas apstākļos, uh, es aicinu šobrīd slēgt lūgumu rakstu, bet ņemot vērā norādītos termiņus, ko mēs lēmām vakar koordinātoru sanāksmē, lai mēs varētu lūgt pēc tam no Lībe komitejas eh, sekot visam tam, kas tika, kā jau to norādīja uh, vicepriekšsēdētājs Danoka un klātesošie deputāti. At, līdz ar to mēs varam varam pāriet pie nākošā punkta, kas ir 26. Lūgumraksts, ko iesniedzis Ludo Hermans no Beļģijas attiecībā uz mobilitāti personām ar invaliditāti Eiropas Savienībā dodu jū lūgumu rakstiesniedzējiem 5 minūtes. Paldies par ierašanos lūgumu rakstu komitejā, kurā mēs vienmēr uzklausām Eiropas pilsoņus. Vārds jums 5 minūtes. Runātājiem nav izslēgts mikrofons. Ah, vale. Sí. Um, de, uh, de, de macro, de micrófono, sí. Yeah. Yeah. Okay. So thank you for having me, and thank you for treating my petition last year. Paldies, ka es varēju šeit ierasties un pastāstīt par savu lūgumu rakstu. Es jau arī um, esmu rakstījis Ample komitejai, bet bija laikam arī kāds pārpratums, par kuru atvainojos. Un Eh, es atvainojos, ka arī esmu savu cepuri galvā paturējis, eh, jo citādi gaisma ir pārāk spilgta manām acīm. Eiropas Savienības dalība valstīs ir eh, likumdošana, kas attiec uz cilvēkiem ar invaliditāti un dod viņiem iespēju piedalīties sociālajā un kultūras dzīvē. Es eh, to saucu par pavadoņa pasi. Ir Eiropas invaliditātes karte, invalīda apliecība, bet eh, tā nav saistīta ar mobilitāti. Eiropas šī invalida apliecība ir piesaistīta konkrētai valstī, un ne visas valstis to ir ieviesušas. Kā es to esmu minējis savā lūgumrakstā, ja, piemēram, jūs dzīvojat nu, kaut kur pierobežā, jūs uh, nevarat šo pasi izmantot uh, citā valstī, kas varbūt atrodas tikai dažu kilometru attālumā. Es gribētu tātad runāt par uh, to, kā garantēt mobilitāti cilvēkiem ar invaliditāti visās valstīs. Un, protams, invaliditāte attiecas uz cilvēku, nevis uz valsti. Un, piemēram, ja jūs esat invalīds vienā valstī, nu, jūs pēkšņi nepazaudējat savu invaliditāti, ja dodaties uz citu valsti. Bet uh, ir arī uh, iespējas uh, izmantot pavadoņu pakalpojumus, un šis pavadonis nevar uh, Uh, izmantot savu apliecību citā valstī. Un, ja jūs vēlaties pavadoni ņemt līdzi uz citu valstu, kurā šī karte nav spēkā, jums ir jāmaksā par uh, jūsu pavadoņa uh, transporta biļeti. Tā patiešām ir diskriminācija. Un likumdošanā ir teikts, ka invalīdiem nevar atteikt, piemēram, invalīdu ratiņu ņemšanu līdzi vai citu ierīču ņemšanu līdzi transporta līdzeklī, bet uh, uz pavadoni šī līkumdošana neato, neatiecas. Es pārbaudīju, kāda ir situācija, piemēram, četrās valstīs. Jums ir iepriekš jāpaziņo, ja vēlaties kaut kur doties, ja esat invalīds, lai visi nepieciešamie apstākļi tiktu nodrošināti. Uh, Bet, ja jūs, piemēram, esat citā valstī, kas nav jūsu pastāvīgā mītnes zeme, jūs nevarat arī šīs priekšrocības izmantot. Tagad es vēlētos pateikt, ko es uh, lūdzu no Eiropas komisijas. Tā tad vajadzētu parūpēties, lai Eiropas Savienības dalību valstis um, atzīsta invalīda statusu, uh, kas, piemēram, ir piešķirts vienā valstī, arī savā valstī. Uh, Un, ja cilvēkam, piemēram, ir invalīda apliecība izsniegt vienā valstī, tā ir jābūt derīgai arī citā valstī. Un pret šo cilvēku jātiecas kā pret savas valsts pilsoni, lai cilvēki varētu normāli piedalīties visos sociālajos procesos bez ierobežojumiem. Un Es gaidu uz eh, kādu oficiālu atbalsti un es eh, lūgtu, lai komisija mudinātu valstis būt eh, saprotošas un iecietīgas pret cilvēkiem ar invaliditāti. Vajadzētu patiešām garantēt, ka cilvēki ar invaliditāti un invaliditātes apliecību var bez ierobežojumiem pārvietoties jebkurā Eiropas Savienības valstī bez papildus izmaksām. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu komisijai, vārds Žozefīna Hederstromai, un Eh, uz trīs minūtēm eh, man ir jādodas prom, es eh, nododu sēdes vadību savā, saviem kolēģiem. Paldies! Lūgum rakstiesniedzējiem, paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, man ir jāsnāk klajā ar vispārīgu paziņojumu un pēc tam to, ko dara komisija šajā sakarā. Komisija atzīst e, tos izaicinājumus, ar kuriem saskars personas ar invaliditāti, konkrēti e, e, to, ka invalīdu kartes netiek atzītas, var netikt atzītas citās dalībvalstīs, tāpēc ir uzsākta brīvprātīga sistēma, kur tiek veidot savstarpēji uh, invaliditātes atzīšana dalību valstīm. Tās attiecas uz atsevišķiem pakalpojumiem. Sistēmā ir iekļūta kultūra, atpūta, sports un transports. Dalībvalstis varēja brīv, izvēlēties, vai tos iekļaut vai ne šajā projektā, un izvēles bija atšķirīgas. Runājot par savstarpējo atzīšanu personiskai palīdzībai. Ne visas dalībvalstis piedāvā bezmaksas pakalpojumu šeit, ne visas e, tos iekļauj sistēmā un ne visas iekļauj transportu. Šeit ir runa par brīvprātīgu sistēmu, kuras mērķis ir pārbaudīt savstarpējo atzīšanu šajā jomā lai atbalstītu ceļošanas iespējas. Tāpat jāuzsver, ka invaliditātes status ir dalībvalsts kompetencē un tas nozīmē, ka vienmēr tiek piemērot dalībvalsts likumi. Tomēr komisija uzskata, ka Eiropas eh, invaliditātes eh, projekts piedāvā savstarpēju atzīšanu vismaz atsevišķās jomās un palīdz labākai izpratnēji šajā jomā. Otrā daļa būs par to, ko mēs darām šobrīd. Mēs esam projekta izvērtēšanas procesā. Tas tiks pabeigts 20. gadā. E, pastāv arī ārējais e, līdzējs piesaistīts šajā sakarā. Pētījuma rezultāti attieksies uz e, invaliditātes stratēģiju periodam Eh, līdz no 20. gada, un eh, komisija eh, lems par turpmākiem pasākumiem, kas tiks piedāvāti šajā sakarā. Tāpat es piebildīšu arī to, ka citas dalībvalstis var pievienoties esošajam brīvprātīgajam projektam. Tāpat pasvītrošu arī to, ka komisija str regulāri strādā, lai atceltu barjeras kopumā dal sabiedrības dalībai un iekļaušanai personām ar invaliditāti skar eh, pārvietošanās transportā, un šajā sakarā mums ir pasažieru tiesību noteikumi. Kolēģi var sniegt jums papildu informāciju, tāpat uzsvērš to, ka nesen ir pieņemts Eiropas eh, piekļūšanas likums, kas piedāv paredz E, piekļuvi precēm pakalpojumi visai plašā uh, diapazonā, kas veicinātu neatkarīgu dzīvošanu un mobilitāti personām ar invaliditāti. Paldies! Paldies, Hederstroms kundz! E, vai jūs vēlaties vēl papildināt lūgumrakstiesniedzēju sacīto? Uh. Paldies! Ja mēs runājam par mobilitāti, izmantojot sabiedrisko transportu vai transportu vispār kopumā, Eiropas Savienībā ir spēkā regula par pasažieru tiesībām pilnīgi visos transporta veidos, vai nu mēs runājam par autobusiem, lidmašīnām vai kuģiem. Un uh, Galvenais princips ir tāds, ka cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti nedrīkst uh, aizliegt uh, izmantot transporta līdzekli, viņiem nedrīkst uzliekt nekādu papildu samaksu biļetēm, un, protams, arī visi palīgi līdzekļi ir jātransportē bez maksas, tāpat kā arī viņi var saņemt palīdzību bez maksas. Es gribētu piemetināt, ka nav nekādu tādu īpašu normu, uh, Uh, lai varētu definēt, kas ir cilvēks ar uh, ierobežot mobilitāti. Tātad mēs te varam runāt par ļoti lielu cilvēku grupu. Un normas tiek noteiktas tādā veidā, ka pasažieris pats sevi definē. Uh, kā cilvēku ar ierobežotu mobilitātu. Un, piemēram, ja jums ir lausta kāja un uz laiku ir jānā, jānāsā ģipsis, jūs arī kādu brīdi esat cilvēks ar ierobežotu mobilitāti. Un arī tādā gadījumā uh, transporta operators nedrīkst jums aizliegt izmantot transporta līdzekli, un jums ir iespējas arī uz pavadoni, kas var pārvietoties bez maksas. Es saprotu, Hermans Kungs, ka ir piemēram valstis un transporta uzņēmumi, kas atļauj par velti pārvietoties arī pavadonim, bet nav harmonizēts likumdošanas šajā aspektā. Līdz ar to tas viss ir dalību valstu ziņā, kā rīkoties, un arī transporta uzņēmumu ziņā. Ja mēs runājam par autobusiem un turistu autobusiem, kā arī ūdens transporta veidiem, ja tiek uzskatīts, ka šis cilvēks var pārvietoties tikai un vienīgi kopīgi ar pavadoni, tad arī pavadonim ir jāpārvietojas eh, bez maksas. Tas attiecas uz ūdens transporta veidiem un autobusiem. Attiecībā uz dzelzceļu un uh, lidmašīnām šādas likumdiešanas nav. Ja mēs runājam par aviāciju, ir uh, sagatavoti ieteikumi avio līnijām, ka ir iespējams pavadoņus pārvadāt bez maksas vai vismaz par zemāku biļetes cenu. Es domāju, ka tas ir vienīgais, ko, viss, ko komisija tagad varētu pateikt. Paldies! Ai, permit. Paldies! Un tagad atļaušos dot vārdu pat sev. Tā kā arī es strādāju pie piekļuvas likuma. Un strādāju pie tā MPL komitejā un es saprotu arī to, ka nav šeit paredzēts nekas attiecībā uz pavadošo personu, ehm, bet tikai uz personu ar ierokustību traucējumiem. Līdz ar to šis teksts neatiec uz jūsu lūgumu rakstu, jo šeit ir runa tikai par pavadošiem personām. Paldies komisijai par darbu pie šī aspekta. Un cik man saprotams, šobrīd nav, nav saņemts vēl atbildes no visām dalību valstīm šī lēmuma sakarā. Līdz ar to Mēs, mēs gan uzklausīsim arī lūguma raksta iesniedzēju. Ā, vēl ir vēl e, kolēģis nepieteicās e, izteikties e, par invaliditāciju. Tas ir jau nopietnas aicinājums dzīvē, un nevajadzētu viņiem apgrūtināt vēl jau vairāk ceļošanu uz ārzemēm. Kā jau komisija norādīja, harmonizācijas pietrūkst starp dalību valstīm, bet es vēlos koncentrēties uz komisijas vadlīnijām attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem. Pirmkārt, 9. pantā ir skaidri norādīts, ka lai dot iespēju personām ar invaliditāti dzīvot neatkarīgi un pilnībā izmantot dzīves aspektus eh, visas dalībvalstis. Eh, tā kā Eiropas Savienība ir parakstījusi ap ANO konvenciju, spēr soļus, lai personas ar invaliditāti būtu ar vienlīdzīgu piekļuvi eh, transportam. 12. gadā tika sagatavots darba dokuments par personām ar invaliditāti un tiesībām ceļot ar lidmašīnu un pār iepriekšēji paziņojumu pārvadātājiem, lai aprūpētu šos pasažierus. Kopš 12. gada mēs esam eh, novērojuši virzību visos transporta veidos Eiropā, bet vienlaidzīgi iepriekšējas paziņošanas noteikumi ir ar šo pašu termiņu. Es domāju, ka 38 stundu iepriekšējas paziņojums ceļojumu par gaisu, jūru, zemi un sešas stundas pa zemi ir novecojis, un tāpēc komisija ir jāpārskata šie termiņi, jāņem vērā tas, kā virzās tehnoloģijas un servisi. Uh, E, ko izmanto vienmēr e, personas bez invaliditātes. Personas ar e, ierobežotām kustībām ir jādod iespēja izmantot tādu vienādi izmantot transporta veidu, tāpat kā mums es aicinu komisiju neslēgt šo lūgumu rakstu un aicinu komisiju arī pārskatīt iepriekšējas paziņošanas termiņu vadlīnijas. Paldies, Dūdakungs! Sorry. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dāmas un kungi, es ar e, lielu interesi uzklausīju lūgumrakstu iesniedzēju, kā arī Eiropas komisijas pārstāvis. Es domāju, ka lūgumraksts, par kuru mēs runājam, ir ļoti svarīgs, jo tas skar e, ļoti lielu skaitu Eiropiešu tiesības vairāk nekā 80 miljoni pilsoņi ar dažādām invaliditātēm. Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ir ratificējušas uh, konvenciju par invalīdu tiesībām, šī pilsoņu grupa joprojām uh, saskarās ar šķēršļiem, kas neļauj viņiem pilnībā savas tiesības īstenot. Neapšaubām, viens no svarīgākiem mūsu parlamenta uzdevumiem ir uh, gādāt, lai šie, šo šķēršļu vairs nebūtu. Bet pat labāk vēl trūkst e, e, <clears throat> tāda Eiropas dokumentā, e, kas būtu atzīts visā Eiropā un atzītu viņa invalīdu tiesības visā Eiropā, nodrošinot viņam attiecīgas pakalpojums visā Eiropas saimnībā um, bija domāts, uh, um, lai es apgrozīpā Eiropas invalīdu kārti, un cerams, ka uh, pilota projekta rezultāts būs komisijas skaidra rekomendācija šādu veidu dokumentu ieviest. Mēs nepacietīgi gaidām um, šī ārkārtīgi svarīgā pilota projekta pabeigšanu, kas tik tieši skār tik daudz cilvēku dzīves, viņu mobilitāti eh, un līdz ar to viņu dzīves kvalitāti, viņu piekļuvi izglītībai, kultūrai un daudziem citiem pakalpojumiem un labumiem ārvalstīs. Vēl viens eh, svarīgs jautājums ir invalīdu pasažieru tiesības, tie skaitā arī tiesības saņemt palīdzību, uh, bez nepieciešamības eh, ļoti saulēcīgi informēt pārvadātāju par eh, ceļošanas nodomu. Eh, mēs esam jau strādājuši ar dzelzceļu uzņēmumiem, un tur esam šo iepriekšējās paziņojums prasību likuši apcelt dzelzceļu uzņēmumiem. Es ceru, ka Somijas prezidentūra uh, Eh, spējas pabeigt eh, darbu pie šī ļoti svarīgā dokumenta. Eiropas parlamentam būtu jāgādā, lai dokumenta gala versija atbilstu eh, pasažieru invalīdu vajadzībām. Un es ceru, ka drīz mēs varēsim teikt, ka jaunie noteikumi Eiropas Savienības līmenī atbilst invalīdu vajadzībām, kuras Hermansen kungs ļoti skaidri ir savā lūguma rakstā uh, e, parādījis, un par to es viņam arī pateicos. Un ETP vārdā es uh, e, iesaistos par to, ka lūguma rakstu paturam atvērtu. E, lūguma rakstu iesniedzējiem vēl divas minūtes tiek dotas. Lūdzu mikrofonu. Jūs varat vēl divas minūtes runāt. Uh, noslēgumā. Jā, uzklausījis deputātu teikto, es paužu cerību, ka lūgumraksts netiks slēgts, bet paturēts atvērts un Eiropas Savienība strādās pie tā, lai radītu labākas iespējas invalīdiem brīvi ceļot visās dalību valstīs bez eh, tā, ka būtu papildu izmaksas eh, viņu pavadoņu dēļ un arī pat ārpus Eiropas Savienības. Joprojām gaidu. Mana pirmā reakcija bija 2013. gadā laikam, eh, un kurš tā laika man tiek teicis, gaidiet, gaidiet, drīz būs reakcija, joprojām gaidu. Es ceru, ka Eiropas komisija kaut ko arī panāks un ir kā nekā ANO eh, invaliditātes akts, eh, kas prasa tiesības invalīdiem nodrošināt eh, ceļot ehm, ar pavadoņiem, kas būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. Paldies! Pēc jūsu uzklausīšanas un Eiropas komisijas un šīs komitejas deputātu uzklausīšanas mēs e, jūsu lūgumrakstu paturēsim atklātu. In, lūgumraksts ir nosūtīts informācijai TRAN, IMCO komitejai un employ komitejai e, 2017. gada novembrī. E, lūgumrakstu komitejas eh, sanāksmē 2018. gada aprīlī tika skatīts jūsu lūgumraksts, un tas ir nosūtīts visu dalību valstu pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī Brīseles galvaspilsētas reģionu pārstāvniecībai. Joprojām gaidām Dānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Kipras un Niderlandes atzinumus vai atbildes. Tādēļ Mēs piedāvājam lūgumrakstu paturēt atklātu un gādāt, lai tās valsts, kas vēl nav atbildējušas, to, šīs atbildes sniegtu. Uh, un arī nosūtīt komisijai vēstuli, nosūtīt informāciju nodarbinātības komitejai, kā arī invaliditātes intergrupai, kā arī e, citiem Eiropas Savienības e, Uh, tīkla locekļiem 33. pantā, kas ir norodīta ombuds komisija, Eiropas pamatiesība aģentūra, Eiropas uh, invaliditātes fórumam. Tātad uh, mēs turpināsim sekot jūsu lūgumrakstam un paturēsim to atklāt un paldies par ierašanos šodien. Līdz ar to savu darbu esam beiguši. Nākamā komitejas sanāksme būs 2. 3. 2.3. oktobrī. Tā būs mūsu nākamā komitejas sēde šeit pat Briselē. Paldies! Okay. Okay.